You don't need to mention it, of course, if nobody mentions it. Colleagues. Dārgie kolēģi, domāju, ka mēs varam sākt darbu. Vispirms apstiprināsim darbu kārtību. Paldies. Tālāk priekšsēdētāji paziņojumi. Pirmais par 5. marta komitejas sanāksmi. Sanāksme tiek atcelta, jo šajā dienā nav komiteju nekas paredzēts, izņemot, ja nu kādas steidzamības jautājumi varētu parādīties tātad. Uh, sanāksme tiek eh, atcelta. Koordinatori vienojušies nākamo sanāksmi noturēt Strasbūrā 9. martā, kad darba kārtībā būs balsojumi par kritērijiem un eh, e, investīcija bankas gadu pārskatu 12. martā. Ārkārtas sanāksme un budžeta komitejās, kā jūs zināt, mēs kopā skatīsim Junker plānu, un tās sāksies astoņos, lai varētu izskatīt līdz referentu ziņojumu projektu. Uzklausīšanas par EFCI budžeta un ekon komitejas organizē publisku klausīšanu par to, kā pārvarēt investīciju plaisu Eiropā un par EFCI lomu, kas notiks 2. martā no pusčetriem līdz pusseptiņiem Briselē. Uzklausīšana būs laba iespēja apspriest komisijas priekšlikumu par esi. Un šodien pirmā viedokļa apmaiņa par esi notiks kopīgā ekonu un budžeta komitejas sanāksmē, kas sāksies pussešos. Un šodien mēs sagatavosim arī kalendāru likumdošanas eh, darbam šajā jautājumā. Tālāk par. Par digitālo parakstu portālu. Šis rīks dos iespēju deputātiem digitāli parakstīt dokumentus grozījums, izmantojot planšetdatoru tas dod iespēju parakstīt arī vairākus grozījumus vienlaicīgi, vai arī vairākiem deputētiem parakstīt vienu grozījumu. Tas samazinātu pārvaldībai nepieciešamu laiku un pagaidām mūsu deputāti strādā ar faksa un PDF dokumentiem. Pilots etaps jau ir noticis pagājušajā gadā un Cik es saprotu, problēmas ir tikušas atrisinātas. Personālam un deputātiem tiek nodrošināts apmācības kurs, un, lai gan šī sistēma nav obligāta, es eh, aicinu komiteju pieņemt eh, šo rīku uh, tuvākajā laikā. Tomēr tie deputāti, kur vēlas turpināt izmantot ierasto eh, parakstīšanas veidu, varēs tā turpināt. Tāpat arī mēs izmantosim vasaras periodu, lai aktīvāk izmantotu eh, rīkus, kā arī sekretariāts eh, izziņos šo jaunumu deputātiem vistuvākajā mm, laikā. Visbeidzot par pirmo trilogu par maksājumu pakalpojumu direktīvas pārskatīšanu. Pirmais trilogs notika 4. februārī un visas trīs institūcijas izklāstīja savus nostājus par būtiskiem jautājumiem pozitīvu, negatīvu ietekmi, pār trešās puses maksājumiem. Un ir dots mandāts turpināt strādāt pie teksta, lai e, sasniegtu kompromisu, ko varētu e, validēt nākošajā trilogā. Nākošais trilogs notiek pirmdien 2. martā. Tādējādi mēs esam uzklausījuši priekšsēdētāju paziņojums un varam pāriet pie darba kārtības trešā punkta, kas ir Eva Skailī ziņojums pār gada pārskatu nodokļu jomā. Un es dodu bez kavēšanās vārdu Ēvai. Paldies, Roberto! Dārgie kolēģi, viena no prioritātēm Eiropas parlamentā gada nodokļu pārskatam šim gadam bija nepieturēties pie e, ierastā kopēt ielīmēt e, ritma, bet Atceroties to, ka parlaments nepārtraukti ir rūdz, lūdzu no komisijas un padomes vienas un tās pašas lietas, bet bez lieliem uzlabojumiem mēs esam izlēmuši sagatavot politiskāku e, ziņojumu. Tāpat arī ņemot vērā Luks, Līks notikumi aicināja meklēt politisku atbildi. Eiropas parlaments aicina ieņemt politisku nostāju šai sakrā un neizlikties, ka e, nekas nebūtu noticis. Gada nodokļu pārskats ir ļoti būtisks politisks rīks Eiropas parlamenta ekonu komiteja par nodokļu jautājumiem, Eiropas parlamenta deputātu interesi par lukslīgs jautājumiem ir izskanējusi, ir bijuši ļoti daudz grozījumu šai sakarā, kas aicina ieņemt skaidru politisku nostāju. Kopumā bija 300 grozījumu, kas iesniegt bija par mūsu ziņojumu. Un mēs uzklausījām dažādu kolēģu viedokļus pār sociālā taisnīguma jautājumu nodokļu politikā, tāpat arī uh, jautājumu par kapitāla aplikšanu ar eh, nodokli, par procentu maksājumiem, dividendēm, kā arī par finanšu rīku kontroli, kas tiek izmantot, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu nenomaksas. Eh, finanšu transakciju nodokļu jautājums ir eh, aktuāls šobrīd, kā arī ir runa pār vairākiem Eiropas fondiem, tā skaitā stratēģijas investīcijām eh, eh, pret klimatu pārmaiņām un tā tālāk. Tāpat arī ir runa par, min, par CCCTB un minimālo nodokļu, eh, kompāniju nodokļā līmeni. Tāpat arī tiek piedāvāti grozījumi attiecībā uz MBU nodokļiem, vairāki grozījumi par nodokļu konkurenci un visbeidzot ļoti daudzi deputāti runā par koordinācijas un harmonizēšanas jautājumiem. Vairāk deputāti ir uzsvēruši to, Eh, cik svarīgi būtu vairāk harmonizēt nodokļu jautājumus, izmantojot Eiropas semestri šajā sakarā. Eiropas parlaments kompromisa sagatavošanas procesā mēģināja parādīt atbildīgu nostāju, lai varētu cīnīties pret agresīvu nodokļu plānošanu, izvairīšanos no, no nodokļu nomaksas un arī uh, citi jautājumi. Pastāv arī plaša izpratne par to, cik būtiska ir laba sadarbība nodokļu sadarbībā, vienkāršām nodokļu sistēmām un politikām, lai varētu stiprināt konkurētspēju un atbalstīt MVU un īpaši vismazākos uzņēmumus. Tāpat arī Eiropas parlaments norāda savu sapratni pār nodokļu politikas sociālajām sekām, it īpaši ekonomiski vājākajai iedzīvotāju daļai. Tāpat ir arī vairāk jautājumu, ko mēs varam apspriest tuvāk nākotnē, lai rastu kopīgus pamatus turpmākām diskusijām. Lai gan pagaidām ir redzams negribīgums no vairākām politiskām pusēm, tomēr mēs redzam, ka tiek piedāvāti definējumi tiem, kuri izvairās no eh, nodokļu eh, nenomaks, nodokļu nomaksas citiem jautājumiem, un viens no būtiskiem jautājumiem bija automātiskās informācijas apmaiņas jautājums lai padarītu skaidredzamas nodokļu nolēmumu prakses, un ņemot vērā pēdējos noteikumus un sabiedrības bāžas, ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas parlamentam ieņemt skaidru nostāju pret jebkādu necaurskatāmu praksi, kas samazina nodokļu maksātāju juridisko skaidrību un sagroza uh, konkurenci tirgu. Tāpat arī ir vairāki jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta. Tas attiec uz vīdes nodokļiem, kuras nolūks būtu radīt izaugsmi un darba vietas, un arī pār šo tēmatu ir vēlojama zinām politiska negribība, zināms politisks negribīgums un eh, trauksmes cēlāja jautājums, kas būtu jāskata nākotnē. Ir būtiski aizstāvēt tos, kas atklāja nodokļu krāpšanos, bet neraugoties uz, vien, uz vienošanās trūkumu, tomēr pārskats šogad ir skaidrs, konsekvents un norāda iespējas meklēt sociāli sociāli draudzīgu nodokļu uh, politiku Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies Evai Kailī! Un tagad es došu vārdu Tautas partijas ēnu referentam Teodoram Stolojanam. Paldies, priekšsādātāji! Es iesākumā gribētu pateikties Evai Kailī par paveikto darbu un lielisko sadarbību ne tikai ar tautas partiju, bet uh, tautas partijas ēnu referenti, bet ar visiem pārējiem ēnu referentiem un balstoties uz šo sadarbību man ir liels prieks ziņot par to, ka mēs esam piekrituši lielākai daļai kompromisu. Tomēr vairāk kompromisu mums ir tādi, nedaudzi, pareizāk sakot, uh, kuros mums viedokļi ir atšķirīgi, un es gribētu atzīmēt šajā sakarā īkompromisu e, grozījumu, kas ir aicinājums Eiropas komisijai pētīt minimālo nodokļu, korporatīvo nodokļu bāzi, tālāk L kompromisā 12. B punkts, domāju, ka tas, ka nevajadzētu lūgt visām dalībvalstīm veikt šādu nacionālo politiku analīzi, lai varētu ietekmēt, izpētīt ietekmi uz attīstības valstīm. Z kompromisā. Tas ir kompromiss, kuru mēs aps, kas attiecas uz informācijas nodošanu, kāda tika atklāta caur lokslīgs. Mēs nepiekrītam šāda veida pasākumiem, lai mudinātu cilvēkus Šādām praksēm tāpat arī ir ceturtais kompromisa apsvērums lielais apunkts, kur tiek definēta izvairīšanās no nodokļiem agresīvu eh, eh, eh, tā nodokļu nenomaksāšana. Es domāju, ka šo definējumu vajadzētu atstāt akadēmiskajām aprindām vai finanšu ministru ierēģiem. Kad es izlasīju šo definīciju tāds, e, radās iespējas šajā punktā es nevaru saprast, ar ko atšķirās, e, kas ir, e, kas ir legāls un kas nav legāls. Mēs lūdzam bez tam dalītu balsojumu 145., 9. un 247. grozījumā. Runājot par 145. E, ir otrā daļa, ko mēs nevaram atbalstīt, kas ir ko, aicinājums komisijai veidot kopīgus savus uh, saistošs noteikums. Mums ir īpaša komiteja, šī īpašā komiteja nāks klajā ar priekšlikumiem attiecībā uz šo jautājumu. Dalīts balsojums 149. grozījumā, kas attiecas uz informācijas apmaiņu, lai iekļaut attīstības valsts Eh, paredzot tām pārejas periodu. Mēs piekrītam šī grozījuma pirmajai daļai, bet ne otrajai. Un 247. grozījumā arī mēs vēlamies dalītu balsojumu. Mums ir grūtības ar pirmo daļu, kas aicina komisiju paredzēt pragmatisku nodokļu koordināciju Eiropas semestrī. Mūsuprāt, Eiropas semestris ir samērā garš un tajā var šo domu, šo jautājumu iekļaut, bez tā, ka to dara Eiropas komisija. Paldies! Turpina priekšsēdētājs, paldies! Un no ECR ēnu referents Sampo Terho. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Dārgo referenti, kā jau es sacīju, ēnu referents sanāksmē, diemžēl, esēšajā formā ECR grupa nevarēs atbalstīt šo gada nodokļu pārskatu. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka ziņojuma apjomam ir jābūt selektīvākam Eh, nodokļu politika ir dalībvalstu ziņā, un mēs ECR domājam, ka tā tam ir jābūt. Tas nebūtu nav pārsteidzoši. Tālāk par nodokļiem kopumā. Mēs nesaprotam, kāpēc mums ir jādod norādījumi dalībvalstīm tādā ziņās kā, kā nodokļu administrācija, īpašuma nodoklis un finanšu transakciju nodoklis kad šie jautājumi vienkārši nav mūsu kompetencē. Tāpat arī mēs, mums būs grūti rast kādas salīdzinošas priekšrocības. Turklāt arī mūsuprāt, legāla jurdi nodokļu kompetence pastāv, un mums ir grūti pieņemt piezīmes par harmonizāciju Eiropas līmenī. Tomēr mēs atbalstām brīvprātīgi informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm, lai apkarotu krāpšanos ar nodokļiem. Tāpat arī mēs nevaram atbalstīt nekādas obligātas nodokļu politikas no Eiropas Savienības puses, un mēs esam visai piesardzīgi CCTB ziņā. Tam vajadzētu darboties uz brīvprātīgas bāzes. Un kā jau referents norādīja, ka šis ziņojums ir politiskāks šogad nekā iepriekš. Domāju, ka tas arī ir jāņem vērā. Paldies! Thank you, Mr. Ter. Paldies! Patiesībā ir gadījumi, kad kuros parlamentu ir jākonsultējas saskaņā ar līgumu, un ja uh, mums ir šādas tiesības, tad mums ir arī kompetence kaut ko pateikt, jo pretējā gadījumā mums nebūtu uh, paredzēta šāda iespēja konsultēties. Tagad vārds Hoicens kundzei Alda vārdā. Paldies priekšsēdētājiem! Vispirms arī es vēlētos pateikties uh, referentēm Kailī kundzei, kas mums ir sagatavojis lielisku pamatu šim ziņojumam un ir ņēmusi vērā mūsu grozījumus. Es vēlētos pateikties arī citiem ēnu referentiem par viņu pienesumu. Ļoti daudz, kas jau tika pateikts, bet uh, starplaikā uh, no mūsu pagājušās sanāksmes uh, parlaments ir izlēmis izveidot īpašu komiteju, kurai būtu jāparaugās, kāda ir nodokļu politika dalībvalstīs un uh, ir jāsraugās arī uz citām aktivitātēm, kas ar to skait, nu, saistīts un jāparedz rekomendācijas. Mēs esam ļoti pozitīvi noskaņot pēc šādas komitejas izveidošanu, jo mums ir steidzami nepieciešams diskusijas par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu eh, nodokļu politiku. Un mums ir nepieciešams balstīties uz faktiem un skaitļiem, un mēs nevaram pievērst uzmanību tikai atsevišķiem gadījumiem un atsevišķām valstīm. Uh, šādas te Eiropas parlamenta īpašas eh, komitejas izveidošana, nu, te mums būtu jābūt piesardzīgiem, lai mēs nepārsteigtos ar secinājumiem, un mums ir vispirms jāsagaida rezultāti eh, darbam, ko veiks eh, šī komiteja. Pirms nav visi šie skaitļi un fakti, mēs nevaram arī neko secināt. Mēs atbalstīsim grozījumus par automātisku informācijas apmaiņu arī administratīvā sloga samazināšanu maziem un vidējiem uzņēmējiem, kas attiec uz šo ziņojumu attiecībā uz uh, katru uh, valstu atsevišķu un tāpat arī vispārēju pieeju attiecībā uz nodokļu politiku un agresīvu nodokļu politiku. To mēs atbalstīsim. Kā jau es teicu, iepriekš ēnu referents sanāksmēs mums ir problēmas ar grozījumiem, kas, kas apstrīd dalībvalstu autonomiju nodokļu jomā, jo īpaši attiecībā uz īpašumu nodokli. Kas attiec uz jaunu nodokļu izveidošanas, mūsuprāt, tas būtu jāatstāja dalībvalstu kompetencē. Un arī, kas attiec uz nodokļu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešajām valstīm, un arī, kas attiec uz sankcijām nodokļu krāpniecības gadījumā. Uh, bet attiecībā uz lielāko daļu kompromisu grozījumu mēs tos varam atbalstīt un liels paldies par paveikto darbu. Paldies tagad goja vārdā uh, Marijas Matijas. Paldies. Uh, Roberto uh, Dimitrijs nevarēja ierasties uz šo sanāksmi, tāpēc viņš lūdza mani izteikties par šo punktu, un es nolasīšu viņa piezīmes. Tātad uh, Dimitrijs saka, arī mēs vēlētos pateikties Evai par lieliski paveikto darbu un centieniem, eh, ko īstenojuši ēnu referenti, ņemot vērā to, cik svarīgs ir šis jautājums par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un to, cik steidzam tas ir jārisina. Mēs uzskatām, ka pat ja šis uh, ziņojums ir sagatavots pozitīvi un tajā ir ļoti daudz labu elementu, gal galā uh, tas neiet uh, nekur tālāk. Uh, jo vispārējie ja pasākumi, kas tiek uh, piedāvāt, mums ir pieņemami, bet nav konkrētu prasību attiecībā uz uh, sociāli taisnīgu pieeju. Šķiet, ka jau atkal tiks sagatavots tāds kā vēlmju saraksts un uh, net, nenotiek vēršanās pret problēmu saknē. Diemžēl Eiropas parlaments Mm, Eiropas parlamentam nav pietiek, pietiekami juridisku līdzekļu, lai vērstos pret uh, šo problēmu, bet mēs varam vērsties pie komisijas, lai tā kontrolētu visas starptautiskās tirsniecības aktivitātes un to peļņu, kādu gūst uh, multinacionālajie uzņēmumi, tāpat arī situāciju saistībā ar offshore, ar offshore uzņēmumiem un nodokļu paradīzēm un mēs nosodam to, ka netiek efektīvi izmantotas Eiropas parlamentu pilnvaras, jo Eiropas parlamentam ir iespēja izveidot izmeklēšanas komiteju, kas varētu veikt padziļinātu pētījumu un publiskot faktus un izdarīt arī specifiskus secinājumus, kas ļautu īstenot mērķiecīgus pasākumus. Ņemot vērā to visu, mūsuprāt, prioritātēm būtu jābūt vispirms. Um, nodokļu uh, sloks ir jāpērnas no uh, pamatvaidzībām uz uh, citiem faktoriem, lai veicinātu uh, kvalitatīvu darba vietu izmantu, izveidošanu. Otrakārt, ir jāpliek ar nodokļiem uh, tie, kur rokās tik tiešām ir um, šī pēļņa un uh, īpašums un mums ir jādomā par to peļņu, kur gūst multinacionālie uzņēmumi starp uh, grupu transakcijas. Treškārt ir jāaizliedz uh, nodokļu paradīzes Eiropas Savienībā un citvietu, un ceturtkārt ir nepieciešams uh, korporatīvais nodoklis Eirozonā, un visbeidzot svarīgākais pasākums, lai mēs efektīvi vērstos uh, risināt šo problēmu, šie pasākumi ir jāīsteno kā uh, ilgtermiņa alternatīva politika. Sociāli taisnīga uh, politika ir nepieciešama, lai mēs varētu pārdalīt uh, tos līdzekļus, kas ir mūsu līdzī, rīcībā, un palīdzēt uh, dalībvalstīm un nodokļu maksātājiem Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies Marīzai! Un tagad zaļo vārdā uh, vārds Kato kundzei. Jā, Arī es vēlētos pateikties Evai un viņas komandai. Šis tik tiešām bija ļoti sarežģīts uh, ziņojums ar daudziem, daudziem grozījumiem. Man nostāja tāda, ka es um, priecājos par daudz kolēģu vēlmi tik tiešām nopietni pievērsties šim jautājumam, kas saistīts ar konkurences nodokļu politikā, lai mēs iegūtu līdzekļus, kas ir nepieciešami infrastruktūrai un citām investīcijām. Protams, ka kā zaļie mēs esam vīlušies, ka mums nav pietiekams pilnvars, lai mēs varētu piekļūt visiem dokumentiem eh, šajā te izmeklēšanas darbā. Bet mēs priecājamies par to, ka tiks izveidot šāda īpaša komiteja, un mēs ar prieku sadarbosimies ar kolēģiem, lai pārtraukt šo līdzšinējo praksi. Nodokļiem ir divi mērķi, un es domāju, ka mums nevajadzētu aizmirst par šiem diviem mērķiem, divām lomām. Vispirms, nodokļi mums ļauj uh, iegūt līdzekļus um, publisku pasākumu īstenošanai, bet otrkārt tas uh, var būt arī uh, tāds kā svirs efekts, kas uh, liek uzņēmumiem mainīt savu praksi. Mums ir ar savu politiku jācenšas uh, panākt to, lai tāda paziņojuma, kā, ka viss izvairās no nodokļu maksāšanas, vairs nebūtu pieņemama, lai tas tik tiešām tik nosodīts. Un es domāju, ka um, līdzīga vēlme ir daudziem um, mūsu komitejas locekļiem un deputātiem Eiropas parlamentā. Un es priecājos par to, ka mums izdosies uh, panākt progresu strādājot pie nodokļu dosjē. Mums ir jāizdam, jāizmanto arī nodokļu strateģiskā uh, loma. Tā nav tikus pietiekami izmantota. Šis gads noslēgsies ar klimatu pārmaiņu samitu Parīzē, un es domāju, ka mēs neliekam pietiekamu uzsvaru uz nodokļu aspektiem, īpaši, kas attiec uz enerģētikas nodokļiem. Mums nevajadzētu aizmirst par um, parasto enerģijas avotu lobiju darbību, un mums vajadzētu domāt par um, mazāku oglekļu izmešu enerģiju. Paldies! Paldies! Alimāna kungs vēlas izteikties. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Cienījamie kolēģi, šis gadskārtējais ziņojums eh, runā arī par administratīvo sadarbību, kas eh, šobrīd tiek veidot, bet uh, Mums vajadzētu vispirms padomāt par to, ko mēs varam paveikt Eiropas Savienības ietvaros. Es pārstāvu valsti, kurā pirms pāris dienām mēs runājām par šiem tax rulings attiecībā uz multinacionāliem uzņēmumiem un takslīgs un uh, lukslīgs, un tas viss vēl ir pavisam svaigs jautājums. Un tad, kad mēs runājam par harmonizāciju, mēs minējām arī to, ka tas kropļo konkurenci Man būtu drīzāk niansēta pieeja, cienījamie kolēģi. Nodokļu konkurence dalībās starpā nebūtu, nav uh, pat par sevi nekas nosodāms. Mums vajadzētu domāt par to, ka tad, kad uz uh, labklājības valstīm gūstas pārāk liels sloks, tad, protams, ka uzņēmumi cenšas um, pārvietot savas ražotnes uz uh, citām valstīm, un valsts cenšas savukārt piesaistīt uzņēmējus, uh, solot viņiem uh, paradīzi. Bet vienāds vienādas PVN likmes, vienādas nodokļu likmes nav iespējams, jo tās atšķiras gan eh, atkarībā no tā, par kuru sektoru mēs runājam, ko gan mēs šeit varam panākt, vai mēs tik tiešām varam visu nonivelēt un vienādot. Vai mums nevajadzētu vispirms ļaut īpašai komitejai izskatīt šo jautājumu? Un uh, Junker kungs un Ferhofstad kungs um, savulaik um, kad vadīja savu valstu valdības, neņēma vērā pietiekam šo jautājumu. Paldies! Paldies, tagad vārds referentēji noslēguma komentāriem. Nu, kā jūs redzat, mēs um, vienojamies par um, lielāko vairumu jautājumu. Kā jau es teicu, bija 300 grozījumi, mēs centāmies uh, rast kompromisu vairākos jautājumos, bet bija atšķirības, par kurām mums būs uh, jādiskutē vēl arī tuvākajā nākotnē. Tāpēc es vēlētos pateikties visiem tiem, kas proaktīvi piedalījās šī uh, ziņojuma sagatavošanā. Paldies par visiem grozījumiem, paldies arī par visiem ieteikumiem. Uh, Un paldies ēnu referentiem par lielisko sadarbību, kādu mums bija strādājot pie šī dokumenta, un es aicinātu viņus turpināt šīs diskusijas eh, par šo jautājumu arī nākotnē, jo es domāju, ka um, lielākā daļa no mums būs arī šajā īpašajā komitejā, un mēs varēsim specifiskāk pievērsties šim jautājumam. Un visbeidzot, eh, es vēlētos pateikties eh, sekretariāta speciālistiem par atbalstu. Liels paldies visiem! Thank you very much. The vote. Paldies. Balsojums notiks, kā jūs jau zināt, rīt. Paldies par darbu. Paldies par darbu F referentēm un ēnu referentiem. Ejam tālāk. Nākamais punkts darba kārtībā. Tur ir nedaudz grozīts eh, darba kārtības projekts. Mēs tagad skatīsimies Soru kunga ziņojumu par ziņošanu par vērtspapīru finansējušu darījumiem un to pāredzamību. Soru kungs, dod vārdu jums. It's broken. I will keep it in my mind. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi ēnu referente pirms pāris nedēļām. Es iesniedzu savu projektu par SFT regulu šai komitejai, un toreiz es atspoguļoju ēnu referentu viedokli par šo priekšlikumu. Mēs nolēmām pagarināt grozījuma iesniegšanas termiņu, kā tas tika lūgts, un par šo pagarinājumu. Mēs nedrīkstam ilgāk, ilgi vilkt šo lietu, bet es eh, pateicos kolēģiem par viņu komentāriem, tos ar eh, interesi izlasīju. Tie grozījumi, kurus iesniedza vairāk nekā viens ēna referents, tiem mēs pievērsām lielāku uzmanību un tas arī vairāku pārstāvniecību lielāku atspoguļo. Es apskatīju vairākus eh, grozījumus ļoti uzmanīgi eh, un ņēmu tos vērā jau samērā ātri. Man prieks, ka vairāk grozījumi iet vienā virzienā. Ir citi punkti, kur joprojām ir plaisa starp uh, uh, mūsu viedokļiem, bet es domāju, ka mēs varēsim sadarboties pie tiem piestrādāt. Mēs strādājam pie kompromisa priekšlikumiem, un šodien mēs plānojam ar ēnu referentiem tikties, lai par tiem runātu. Un tagad es gribētu runāt par dažiem punktiem, kuri visvairāk apskatīti grozījumos. Tā tad aptvērums otrais pants Mēs par šo punktu jau runājām, bet es domāju, ka mums jārunā ir vēl detalizētāk. Pamata jautājums ir, vai atbrīvojums no centrālās bankas e, veicinās caurskatāmību, jo varbūt atceraties, mēs jau iepriekš diskutējām un teicām, ka monetārās operācija politikas jomā ir vajadzīga zinām slepenība. Bet, ja mēs vēlamies gūt panākumus eh, mūsu obligātajā ziņošanā, tomēr kaut kas ir jā, jādara. Laikam es varētu piekrist šādai pieeja un tomēr Ir vairāk ierosinājumi. kuri tuvāk jāapskat, tā tad vērtspapīru finansēšu darījumi iesaista dažādas e, puses un risinājumi būs visai sarežģīti, lai rastu līdzsvaru starp e, šo te noslēpumu, kas skar finansu operācijas, jeb darījums un caurskatāmību no otras puses. 215. grozījums no ECR un citām grupām izslēdzās runātāja mikrofons. Trešais pants par definīcijām. Arī šeit iespējams jāskatās vēl dziļāk. Juridiskās iespējas pastāv attiecībā uz risinājumiem. Mums jāpanāk tas, lai nevarētu apiet regulējošo ietvaru. Es domāju, ka mēs kopīgi varam atrast risinājumu, eh, ievērojot pieņemās normas. Ceturtais pants. Par ziņošanas prasībām. Te ir diezgan daudz grozījumu, kurus es uzmanīgi izskatīšu. ja dažus būs grūti piemērot. Piemēram, iespējama, iespēja noteikt juridiskās atbildības attiecībā uz nodokļu politiku. Es domāju, ka tādi nosacījumi padarītu grūtāk eh, iespējamu mm, cilvēkiem sniegt šādu pakalpojumu. Sono anche diversi altri, altri due punti almeno che riguardano Ir vēl divi punkti. 20. un 21. pāns, kur ir ļoti daudz grozījumu iesniegti, bet uh, tur ir tikai nelielas uh, izmaiņas, bet 28. pantā par regulu stāšanos spēko tur ir ieteikta pakāpeniski ieviešana, un tas būtu labāk nekā uh, sākt piemērot šo regulu vienā konkrētā brīdī. E, tur ir iekļauts izņēmums šīm, e, šiem nosacījumiem par 24. E, grozījums. Man īsti nepatīk šis grozījums Es domāju, ka tas samazinātu piemērošanas eh, aptvērumu, jo tur ir runa par kolektīvajiem līgumiem. Ja varētu atteikties no šādas te lielas tirgus daļas, tad faktiski mēs atņemam regulāri, regulāri jēgu. vajadzētu noskaidrot, ko domā komisija un citi komitejas dalībnieki, arī ēnu referenti. Varbūt daži atceras, ka manā projektā man bija 15. pantam grozījumi par rekomendālācijām par eh, finansu stabilitātes valdi No grozījumiem es redzu, ka viedokļi dalās zaļie un goe un daži no EFD uzskata, ka vajag nosacījums par e, dažiem samazinājumiem, bet ALDE un EPP un ECR grib atlikt šādu lēmumu un prasa īpašu procedūru. Uh, bet par spīti viedokļu daž dažādībai es redzu, ka notiek progress. Mēs esam pavirzījušies jau uz priekšu, un šodien mūsu diskusija mērķis ir, um, ir noteikt uh, zināmu laika grafiku, kādā varētu veikt pārskatīšanu. Es ceru, ka mēs turpināsim uh, šo darbu vest uz priekšu un nonāksim pie pieņemama kompromisa. Es tad gribētu dzirdēt, ko domā citi e, referenti, un paldies visiem par uzmanību. Hubners kundze, paldies priekšsēdētāji. Vispirms, šī regulara par vērtspapīra finansēšanas darījumiem nav ietvar e, dokuments, finansu transakcijām, bet tikai par ziņošanu, par tādiem darījumiem un par caurskatāmību. Dažas no problēmām, kuras mums joprojām vēl ir šajā te procesā, kad mēs meklējam kompromisus, ir saistītas ar to, ka daži no mums šajā komitejā gribētu izmantot situāciju eh, runāt par lielāku daļu problēmu nekā tikai šeit. Un es esmu optimiste, eh, lielāka optimista nekā Renāta, eh, jo es domāju, ka mums ir iespējas panākt kompromisu. Mēs vēl varam satikties un apspriest kompromisu galīgās versijas. Un mēs redzēsim, ka ir eh, Mm, potenciāls vienoties par spīti viedokļu dažādībai. Es gribētu pieminēt vairākus punktus. Es, es esmu jau iesniegusi savus grozījumus. Mēs kopā pie tiem strādājam kopā ar kolēģiem. Gribu pateikties Renātai par to, ka viņa man pievienojās. Mēs runājam par MVU un par slogu samazināšanu MVU, par ziņošanas eh, prasībām Mēs gribam runāt par eh, ziņošanas eh, prasībām, par eh, finanses darījumu partneriem. Es domāju, ka mums jāpanāk kompromiss, kas mums ļautu noteikt izņēmumu MVU tādējādi, ka nevis partnerim ir jāziņo par transakciju MVU. Un par definīcijām es domāju, ka mums vajag vairāk definīciju, dažas te iztrūkst regulā. Tāpēc es 3-4 pievienoju. Es ceru, ka jūs eh, varēsiet rast kompromisu arī par tām attiecību par ziņošanu, par pakāpenisku ziņošanu ir, ir um, tiek prasīta informācija, kas nonāk ESMā vai nacionālajās kompetētajās iestādēs, kas, manuprāt, būtu jāsniedz detalizēti, bet ir arī tāda situācija, kur eh, informācija notiek, nonāk pie investoriem, un es domāju, ka tur datu pietiek. Tāpēc šī diferenciācija ir attaisnota. Par samazinājumu mēs patiešām vēl Mm, neesam vienojušies. Nav jau tā, ka dažiem no mums vajag, dažiem vajag, dažiem nevajag šo regulējumu, bet mēs nevaram balstoties uz esošo informāciju un esošo sistēmu, mēs neesam gatavi veikt samazinājumus, kas ir pieminēts šajā regulā. Sākumā es atbalstīju jau kādu pārskatīšanas klauzulu un daži te mm, piedāvā 18 mēnešu periodu, kurā pēc eh, regulas stāšanās spēkā, kur ESMA un EBA jāsniedz informācija komisijai par secinājumiem par šī ietvara mm, darbību. Un es ceru, ka tad komisija spēs Eh, spērt nākamo soli ar labu ietekmes novērtējumu. Es domāju, ka šie samazinājumi, ja tie ir regulāti, ir ļoti labi, jo tie sniedz skaidrību tirgumu, eh, tirgus dalībniekiem. Vēl definīcija par atkārtot izmantošanu. Es ceru, ka eh, šeit arī tiks panāks kompromiss. Es saprotu tā, ka Soru kungs piedāvā uh, to, ka šeit ir aptvērums nedaudz sašaurināts attiecībā arī uz uh, vērtspapīru transakcijām. Mm. Par TTCA es atbalstu to, ka vajadzētu uh, būt šim te nodrošinājumam uh, noteiktai kārtībai, un es domāju, ka mēs eh, beidzot panāksim tādu formulējumu, lai nebūtu eh, risks, ka uz eh, nodrošinājumu nepaļautos gadījumā, ja šis nodrošinājuma devējs būtu bankrotējis. Mēs apspriedām ar citiem ēna referentiem šo jautājumu par to, ka varētu būt Mm, ziņošanu ne tikai par darījumiem, bet arī par pozīcijām. Un tur mēs ierozinājām attiecībā uz vērtspapīriem, tur mm, detalizētai ziņošanai būtu jābūt ar lielāku preferenci, tam vajadzētu dot priekšroku. Bet ir arī jautājums par vienpusēju vai divpusēju ziņošanu Mums jau bijuši daudz sarunas, daudz argumenti ir izskanējuši gan par, gan pret vienu vai otru variantu. Attiecībā uz tirzniecības repozoritoriem un e, parādījās jau tāds kā kompromiss par to, ka var būt partneri darījumos, kuri var deliģēt Eh, šo ziņošanu vienai no iesaistītajām pusēm. Tas ir attiecībā uz eh, juridisko ietvaru, tas būtu juridiski saistoši un nodrošināts, bet neatkarīgi no tā mēs ceram, ka ESMA izskatīs nākotnē eh, vēl pārsniegt šo ziņojumu un paskatīsies, kā uh, var izvairīties no dubultās eh, pielietošanas un skatīsies, vai dubult, eh, divpusējā ziņošana nepieciešama, bet tas ir nākotnē. Tad vēl jautājums par šo regulu, par tās stāšanās spēkā, par pakāpenisku stāšanos spēkā. Es domāju, ka šī pakāpeniskā procedūra varētu tikt izstrādāta ar deleģētajiem aktiem. Tie ir pamata komentāri e, par pamata jautājumiem. Ir vēl jautājums, kurus nepieminē, tātad par centrālajām bankām, par ziņošanu. Tur arī ir argumenti par un pret. Un es domāju, ka mēs bijām panākuši kompromisu un cerams, mēs var atrast, radīsim kompromisu. Un uh, tas mums sniegs arī informāciju par būtiskāko vērtspapīru finansēšanu darījumiem, kuros darbojas bankas. Paldies! Da Case Winburn heute leider verhindert ist, darf ich Keija Svinbērna eh, nav šeit, tāpēc es izteikšos ECR vārdā. Paldies priekšsēdētāji. ECR eh, ēna referenta Keija Svinbērna eh, atvainojas, ka nevar būt šeit, bet viņa ir apslimusi, tāpēc es runāšu viņas vārdā. Par tehnisko šo jautājumu viņa priecājas, ka ēna referenti ir panākuši lielu vienošanos šajā lietā un ir grozījumi vairumā gadījumu. E, tie e, uzlabot tikai mazās detaļās referenta um, darbu. Par e, ziņošanu viņa gribētu, lai tiktu samazināts administratīvais sloks uzņēmumiem, kas tiek ieviešot šo jauno likumdošanas aktu. Uh, jābūt iespēja deleģēt eh, tiesības ziņot eh, par darījumiem citai iesaistītajām pusē. Tas ir jo īpaši svarīgs finansu darījumos, kuru, kuri paši nespēj ziņot. Otrs jaunās prasības par fondu atklātību ir jābūt eksošām. Mums jau tagad darbojas esmas vadlīnijas. Keja atbalsta šo te nosacījumu padarīšanu par obligātu, bet viņa negribētu, lai tiktu sodīti tādi fondi, kuri jau līdz šim ir pie, pie, pievieno, piemēroši citu atklāšanas, jeb atklātības līmeni. Attiecībās kredīta institūcijām Keija gribētu redzēt pēc iespējas plašāku pieju kopā ar citiem likumdošanas aktiem, tāpēc viņa piedāvā eh, piemērot nefinansēšanas eh, jomas direktīvas eh, nosacījums attiecībā uz finansu darījumiem. Un par definīcijām, ko jau iepriekš Keija ir pieminējis, viņam piekrīt lielākai daļam, daļai citu ēnu referentu definīcijas, tikai gribu papildināt, Uh, mazliet šīs definīcijas. Šajā jomā ir svarīgi, lai būtu skaidrība jomā, bet netiktu apšaubīti juridiski droši uh, um, koncepti. Referenta definīcija it kā norāda, ka tas ir ārpus aptvērumu, bet uh, Keija tomēr domā, ka uh, vajadzētu šīs e, daļu no definīcijām būtu jā, jāizslēdz. Keja piekrīt citiem ēnu referentu grozījumiem, ka vajadzētu izslēgt ārpus šīs te e, regulas e, dažas no noteikumi. Nebūtu pareizi steigties, tomēr vajadzētu nodrošināt labāku uh, Eh, pāraudzību, un tā tad vajadzētu pama, pamazām stāties spēkā šai regulē. Attiecībā uz ieviešanas datumiem, dažādiem standartiem, regulā, MIFIDā un CSDR ir sūdzības par to, ka ir pārāk maz laika, lai paveiktu tehnisko darbu šajās regulās, un Parlamentam ir jāizpēta ļoti daudz standarti ļoti īsā laikā, lai, ļoti īsos termiņos. Keja uzskata, ka viņas grozījumi e, par ieviešanas e, standartiem, standartu ieviešanu vajadzētu saistīt ar to datumu, kad esmu sniegs lielāku laiku, lai standartus varētu ieviest. Un lai esma varētu varētu elastīgāk darboties un ļaut arī parlamentam eh, normāli izpētīt eh, dokumentus. Paldies. For the Alde now, Philippe de Bakker. Thank you, Chair, um, and also thank you to the rapporteur. Paldies. Paldies referentam. Es domāju, mēs visi piekrītam, ka mēs gribam, lai šis te ietvars samazinātu sistēmisko risku. Un mēs cenšamies palielināt caurskatāmību darījumiem ārpus banku sektoru. Un es domāju, ka mēs par to esam vienojušies un par to arī vajadzētu būvēt mūsu kompromisa. Ehm, Keja un Hubners kundze jau teica, ka jāņem vērā vēr, trīs svarīgas lietas. Pirmais ir tas, ka Mums ir jāstrādā pie tirgiem, eh, tirgiem, kuri jau labi strādā, viņus nevajag apgrūtināt. Otrkārt, tā kā šī ir ļoti tehniska lieta, mums jābūt skaidrībai par juridiskajām definīcijām. Un trešais, mums nevajag steigties pa priekšu ietekmes ievē, novērtējumam. Un šodien arī notiek sarunas. Šie te trīs galvenie komentāri no manas puses. Es neskatīšu cauri visus eh, jautājumus, kurus pieminēja iepriekšēja runātāja, bet skaidrs, ka daži eh, no mums eh, domā apmēram vienādi. Ir daži galvenie punkti, kurus es gribētu tagad mm, no Aldes puses uzsvērt tad par samazinājumiem. Es nedomāju, ka mēs varam pateikt jā vai nē. Ne drīzāk ir jautājums par laba pārvaldību, lai mums būtu pietiekoši daudz informācijas pirms mēs pieņemam lēmumu. Vēl nav veikt, veikts ietekmes novērtējums, un tāpēc es domāju, ka mums to vajag pagaidīt. To es pasaku arī savos grozījumos. Tālāk par definīcijām. Tas ir ļoti būtisks jautājums, jo mēs runājam par globālu tirzniecību. Uh, mums ir eh, jābūt konsekventiem arī vēlāk. Trešais punkts par ziņošanu. Mēs esam piedāvājuši pama, eh, pakāpenisku ieviešanu, lai varētu būt arī notika kaut kāda tiesību deleģēšana. Mums jāļauj esmai arī veikt šo ziņošanu. Uh, Mēs varam runāt arī par standartiem vēl tuvākajās dienās un nedēļās par caurskatāmību. Mēs piedāvājam grozījumu, lai izvairītos nepār, pārmērīgu administratīvu slogu uz, uzņēmumiem. Es domāju, ka mums jāņem vērā jau esošie nosacījumi, jo labumu no tiem jau darbojas un esma mm, var regulēt jau balsojoties uz esošiem standartiem. Tāpēc eh, par caurskatāmību tas arī būtu viss. Un visbeidzot, par juridiskajām sekām. Te ir, es gribu piedāvāt divas definīcijas. Vajadzētu ieviest skaidrību papildinājumos, lai būtu juridiska skaidrība un arī par aptvērumu būtu skaidrība. Tajā pat laikā mēs gribētu lielāku juridisku skaidrību un pārdomātību par juridiskajām sakām tam, ko mēs sakam, piemēram, par izņēmumiem attiecībā uz transakcijām, kad juridiskā, juridiskās īpašuma tiesības tiek nodotas. Jo skaidrs, ka juridiskais ietvars nebūtu aiztiekams. Ir vēl daudzi citi tehniski jautājumi bet es eh, sagaidu interesantas diskusijas un beigās mums būs labāks teksts nekā to piedāvājas komisija, un tas būs labs pamats mūsu sarunām. Paldies! Vielen Dank! Paldies! <clears throat> Filip de Vakar. Nākošais runātājs no zaļajiem. Domāju, ka ir jāpiekrīt tam, ka no vienas puses mēs vēlamies zināt, kādi ir riski e, SFT, bet no otras puses mēs vēlamies regulēt, kā tie tiek lietoti. Tas nozīmē, ka mēs visi vēlamies gan caurskatāmību, gan arī skaidrs notiekums. Mēs varam vai... Mēs atbalstam daudz goja grozījums. Mēs saprotam, ka mums ir jāpanāk lielāka skaidrība, tīpaši mēģinot samazināt sistēmiskos riskus. Ingang, vi havde på... Tāpēc mēs vēlamies Uh, ierobežot atkārtotas izmantošanas iespējas. Mēs pirmīt runājām, ka mēs vēlamies to kopumā uh, nepieļaut. Tālāk, kad mēs runājam par regulatīvu samazinājumu, mēs varam um, būt gandarīti par to, ka referents piekrīt, ka šajā jomā noteikumi ir vajadzīgi, pat ja mums nav pilni uh, Eh, ieteikumu saraksts tagad no ECB. Mums jau tomēr ir jādomā par regulatīvo pusi. Mums ir labs pamats šiem noteikumiem, un mēs nedrīkstam izlaist no rokām iespēju, ja mēs vēlamies panākt šo eh, herkutu samazinājumu regulējumu. Så vil jeg sige, at vi i høj grad støtter hold. Tālāk Es atbalstu to, ka ECB ir daļa no šīs regulas. Mēs nevēlamies pārāk daudz iespēju kā apiet caurskatāmību. Un mēs nesaprotam, kāpēc centrālā banka bažītos sniegt šādu informāciju. Tas nenozīmē to padarīt pilnīgi publisku, bet izsniegt to institūcijām un valdībām. Un es ceru, ka mēs uh, neizveidosim pārāk daudz apiešanas iespēju. Un visbeidzot, ceru, ka mēs radīsim kompromisu. Paldies! Firstly, I have to give apologies from Eva Jolie. Vispirms man ir jāatvainojas kolēģis vārdā, kurš šobrīd ir ļoti svarīgā misijā uh, Afganistānā, un es centīšos izteikt komentārus viņas vārdā par šo kā tik tehnisko jautājumu. Vispirms priekšsēdētāji, Lielas paldies uh, uh, referentam par lieliski sagatavotos ziņojumu, un mēs vēlētos uzdot, uh, mēs vēlētos izteikt dažus komentārus. Mēs esam par šiem minimāliem standartiem, kas attiecas uz pārvaldību, un mēs arī uh, piekrītam, ka ir jāpaplašina apvēr, aptvērums, iekļaujot arī nefana, nefinanciālos aspektus. Tāpat arī, kas attiecas uz 14. grozījumu, kas attiecas uz kredīt institūcijām un citām iestādēm. Vispēcot, mēs priecājamies par jūsu pieeju, kas parādz ievies tādus samazinājumus, kas ir saskaņā ar ESMA noteikumiem, un līdz ar to mums izdosies ievies ESMA rekomendācijas. Mēs iesniedzām arī grozījumus, lai nostiprinātu komisijas eh, priekšlikumu, paplašinot aptvērumu, iekļaujot iekļaut arī ECB vispirms, kas attiec uz šo te ziņošanu. Mēs uzskatām, ka joprojām ir argumenti par labu tam. Mēs vēlamies arī papildināt ar vienu punktu par eh, to, ka mēs parādam arī eh, šo te darījumu eh, veidu un apjoms. Ir nepieciešams publiskot rezultāts pienācīgā formā. Un visbeidzot, mums ir jāiet tālāk par caurskatāmību, un tāpēc mēs iekrie, iesniedzām uh, grozījums, kas aicina komisiju pārskatīt uh, maksāt uh, spējas noteikumus. Un arī aicinot Eiropas komisiju izvērtēt, cik lielā mērā būtu iespējams pārskatīt noteikumus attiecībā uz repo aizdevējiem, lai neradītu uh, īpašas grūtības repo. Noslēgumā vēlos teikt, ka ir cerības uz kompromisu par šo ļoti svarīgo jautājumu. Paldies! Fildank! Paldies! Ņemot vērā to, ka Mums ir palicis mazliet laika. Es dotu kolēģim, kolēģei Katrīnai Personai no, poli, no komisijas. Šeit ir runa par to, vai mums ir jāmēģina izslēgt no šīs regulas apjoma What is the difference between title transfer and securities collateral? Virsraksta transferu. Starpība starp abiem nosacījumiem ir tas laiks, kādā tiek pāriet īpašuma tiesības. Pas pastāv risks vienāds, kā kolaterāls ir jādod atpakaļ. Tas arī palielina juridisko neskaidrību. Nozara norāda, ka ja virs titula transfers netiek izslēgts, tad var pieaugt juridiskā neskaidrība, jo tas fakts, kā piekrišana jau ir iestrādāta titula transferā tomēr var rasties nepareizs priekšstats, ka šī piekļiešana nav iekļauta. Treškārt, tiek samazināts priekšlikuma apjoms, ja šis titula tra transfers tiek izslēgts. Un šī ir informācija no nozares. Jūs graujat priekšlikumu kopumā. Un visbeidzot, Kur tad ir problēma? Problēma ir tajā, ka ja titultransfers tiek iekļauts, tad nozarei ir jāmaina esošie vispārīgie standarti. Ir jāpievieno pārsteigumu, norādot, ka titultransfers kolaterāla devējs ir devis savu piekrišanu. Mēs pilnībā piekrītam referentam, ka nav pareizi izslēgt to transferu. Un visbeidzot, mums ir jārod risinājums centrālās bankas nevar būt pilnībā atbrīvots no šī priekšlikuma. Ar ECB uzticības trūkumu var nosūtīt ļoti sliktu signālu, ja centrālās bankas nevarēs sniegt informāciju publiskajām tirgus lēmēja iestādēm, un šīm iestādēm loma tādā gadījumā tiek sagrozīts, tas nevar pārskatīt un uzraudzīt regulas e, ieviešanu. Tālāk, kā to darīt ar pozīciju ziņošanu vai transakciju ziņošanu? Ja mēs izmantojam pozīciju datus, tad būs dubulta atskaitīšanās un tiek saņemta nepareizi informācija. Savukārt ar transakciju atskaitīšanos tiek veidot esošie ietveri e, kā misīds, un tas ir vislabākais veids. Herkatījiem samazinājumi varētu būt vislabākā regulatīvā pieeja. Mēs nezinām, kāda būs ietekme, kādas būs izmaksas nozarei ja mēs nezinām, ko noteikumi maksās un kāda būs to ietekme, tad vislabāk būtu pieturēties pie kompromisa priekšlikuma, kas ir uz galda, un pieprasīt ietekmes izpēti starptautiskā līmenī. Manuprāt, tas ir vislabākais veids, kā rīkoties. Paldies! Paldies komisijai, un tagad vārds referentam. Rend That's all. Thanks, Mr. Chair. I thank you. Paldies, priekšsēdētāji. A suggestion. I think we have done a pretty good job so far because. Domāju, ka Mēs jau e, esam panākuši kompromisu dažādos jautājumos, kā to Danut Hūbner e, norādīja. Mēs runājam par, noda, par nastas samazināšanu MVU, tāpat arī kompromiss priekšlikums attiecībā uz ECB pienākumiem varētu būt ļoti nozīmīgs diskusija punkts. Es uzklausīju ēnu referentu nostājas un viedokļus attiecībā uz iespēju izvairīties no regulas no tā saucamā titula transfera kol e, kolektīvam nolīgumam. Un šeit e, domāju, ka te mēs atbrīvotos no 90% gadījumu. Es saprotu, kā šis um, jautājums attiecas uz tirgus caurskatāmību, tomēr cits priekšlikums, kas attiecas uz struktūrālo tirgus reformu. Arī ir jāpaturprātā mūsu galvenais mērķis ir samazināt sistēmisko risku. Un šajā gadījumā, manuprāt, ir jāpievērš liela uzmanība tam, kāda situācija tirgu ir šodien. Tomēr mēs nedrīkstam aizmirst to, ka tirgus ir jāregulē, lai izvairītos no problēmām nākotnē. Domāju, ka esam panākuši pagaidām labu kompromisu pamatu, un es ceru, ka turpmāko dienu diskusija dos mums iespēju strādāt tālāk un panākt kompromisu. Lielos priekšlikumā vilcienos. Paldies, turpina priekšsēdētājs, paldies referentam, ēnu referentiem. Un ziņoja, ka balsojums notiek 23. martā. L un tādējādi ir iespēja panākt labus rezultātus par šo ļoti noderīgo likumdošanas tekstu. Mēs varam slēgt tagad šo darba kārtības punktu un pāriet pie nākošā punkta, kas ir tieši saistīts, un tie ir struktūra pasākumi, lai uzlabotu Eiropas Savienības kredīti iestāžu noturību. Easy to imagine uh, number of relevant number of amendments. Uh, un tagad mēs skatīsim šo ziņojumu un uzklausīsim referentu Gunāru Hokmārku. Paldies, priekšsēdā. Like to, um, thank, uh... Es gribētu no sirds pateikties ēnu referentiem un deputātiem, kuri ir iesniegusi seši grozījumus, nevisai maz, bet galvenokārt koncentrētus uz galvenajām problēmām. Tāpēc domāju, ka tos var apvienot klāsteros, kurus tad var skatīt kopā. Tāpat arī vairākas lietas, kuras es gribēju izcelt, ar īsiem komentāriem no savas puses. Pirmkārt, grozījumi attiecībā par to, kā. Regarding what is market making and uh, the, the acceptance for. Par kredītiestāžu noturību. Mums ir jārunā par pasākumiem, kas definē un uzlabo juridisko drošību. Un domāju, ka Tas ir paveicams. Eh, Var būt atšķirīgi viedokļi pār um, ehm, dažādām struktūrālām lietām, par investīciju fondiem, ta, taču šeit eh, domstarpības varētu būt pat mazāk starp eh, mums visiem. Tālāk izskanēja vairākas uh, bāžas diskusijās, kas arī ir atspoguļotas dažādos grozījumos. Kas attiec uz tā saucajām implicītajām subsīdijām? Pats esmu bijis referents banku noregulēšanas direktīvai, kur tika izmantot zināms implicīts subsīdiju apjoms. Vienmēr par to var rasties jautājums, taču, manuprāt, ļoti svarīgi ir ne tikai mūsu diskusijām par banku struktūrālām reformām, bet arī kā vēstījums banku nozarēm sabiedrībai kopumā, kā nepastāv implicīti subsīdiju apjoms nevienam akcionāram. Nav alternatīvu, kur akcionāri daļu turētāji varētu gūt sev netiešu labumu, vai tas būtu no valdībām vai citiem avotiem. Tas bija viens no būtiskiem jautājumiem, kuru mēs eh, risina, eh, skatījām banku atvesļošanas direktīvā, un tas ir svarīgi arī norādīt. Tāpat arī uh, jāapzinās kā nozīmīgākie investori ir eksponēti beilinu faktam, tāpēc es nedomāju, ka šodien vajadzētu kādam uzskatīt, ka varētu kāda intervence pastāvēt. Taču, ņemot vērā dažādās nostājas, vienmēr pastāvēs diskusija par to, kā ņemt, kā risināt deponentu jautājumu, jeb noguldītāju jautājumu, un tas ir dažādu gan politisku, gan citu aspektu dēļ. Arī da daļai šis jautājums ir skatīts noguldījumu gar eh, garantiju schēmā. Saimon Kungs, jūs varētu būt manā pusē. Un likuma došanā arī šis jautājums tika skatīts, taču šodien vēlāk mēs diskutēsim vēl vienu svarīgu tēmu, kur ir runa par eksplicītu subsīdiju un tas ir Eiropas investīcija plāns, jo šeit ir runa par eksplicītu subsīdiju veidošanu šī eksplicītā subsīdija galvenokārt dod labumu bankām, kamēr implicīta subsīdija, ja tā pastāv, ieplūst ekonomikā un cik tā tā pastāv, un kā es sacīju iepriekš, es eh, šo jautājumu gribētu pētīt sīkāk Un, manuprāt, ir ļoti būtiski saistīt banku struktūra reformu ar eh, atrisināšanas direktīvu, jo, jo ticamāk mēs rīkosimies, jo labāki būs rezultāti šīs bēlīna procedūras eh, pasakā. Un tāpat ļoti bieži diskusijās izskan, izskanēja jautājums pār to par mītnes un uzņemošajām valstīm. Hīdners kundze, deputāts Kāriņš, deputāts Rozātī norādīja to, ka jāatrod atšķirība starp home and host iedzienu, jeb uh, mītnes un hostēšanas jautājumu. Pretējā gadījumā, ja mēs šo neatrisināsim jautājumu, tad pastāv risks, ka ja tiek nodalīti šie jautājumi, tad tiek samazināta tirgus veidošana šajās valstīs, piemēram, Latvija, Lietuvas un Igaunijas piemērs. Viņu tirgus veidošana ir ārkārtīgi atkarīga no citu valstu bankām. Un domāju, ka visas analīzes norāda uz faktu, ka ja tiek nodalīti šie jautājumi un tad tie var būt ar nopietnu ieteikmi. Šī problēma būtu jārisina, un šeit ir ārkārtīgi būtiski iemesli. Tāpat ņemot vērā vēl vienu punktu, kas, manuprāt, ir nozīmīgs, un to ir pasvītrojuši vairāki deputāti, un tā ir vajadzība pēc investīciju atvieglošanas Eiropas Savienībā. Un ja mēs rīkojamies tā, ka apgrūtinām um, tirgus veidošanas plūsmu, tad pilnīgi noteikti tas ietekmēs vairākas um, uzņemošās valstis un ekonomiku kopumā. Tāpat ir bijušas diskusijas pār to, vai, ris, vai, vai tie ir balstīti uz risku vai struktūrāli. Un gribu šajā sakarā norādīt, ka viena no grozījuma tendencēm ir Eh, risku nu, eh, atrisināšanas pieeja. Mēs redzam, ka sistēmiski riski nāk arī no mazākām, ne tikai lielām bankām, un tas ir saistāms ar moderno banku sistēmu sarežģītību. Mazām, lielām bankām eh, tās visas ir savā starpā saistītas. Tīri filozofiski varētu sacīt, ka uh, Katra banka ir cit, citas bankas nodaļa lielajā finanšu struktūrā. Šeit mēs varam atcerēties eh, Lehman Brothers eh, piemēru, kas bija eh, specializēta banka, bet ar nozīmīgu sistēmisku ietekmi. Vairāki grozījumi norāda uz vajadzību pēc uh, uh, maksātspējas uh, noregulēšanas uh, iespējām. Tāpat ir dažādi viedokļi par to, kā risināt sistēmisku risku un drošu noregulējumu. Manuprāt, drošs noregulējums ir viskonkrētākais veids, kā varētu sistēmisko risku mazināt. Un tāpēc, sākot no šī punkta, mēs varētu turpināt darbu, jo tad, kad es izskatu grozījumus, tad skaidri redzams. Kā nostājas ir visai tālas, bet tomēr, ja mēs mēģinām padarīt problēmas konkrētas, ne tikai simboliskas. Manuprāt, nav neviens, kurš nevēlētos veidot robustāku finanšu sistēmu. Neviens, pat ja dažkārt man nākas dzirdēt ko citu, neviens nav neuzskata, ka ir jā, nedrīkst par zemu novērtēt riskus. Lasot grozījumus tādu, pastāv kopīga pieeja par izpratni tirgus veidošanai. Uh, Manuprāt, mēs šeit redzam iespēju kompromisiem, kurus izklāstīšu īsi, balstoties uz to faktu, ka mēs risinām vairāk konkrētas bažas, nevis simboliku. Jā, mēs runājam vai par obligātu nodalīšanu vai neobligātu, tādas atšķirības varētu būt lielas. Jā, mēs risinām bažas par to, ka bankās kurā ir visai nestabila tirgus daļa, tad mēs varam šo jautājumu atrisināt. Un ja mēs vēlamies atrisināt problēmu to, ka lielās bankas var radīt lielākas problēmas nekā mazās, tad arī to mēs varam atrisināt. Tālāk mītnes un uzņemošās valsts iedzienu, jeb home and host, arī mēs varam atrisināt priekšsēdētāji, es eh, tagad jūs uzrunāju kā Itālijas pārstāvi, jo tieši Itālijā eh, modernā ekonomika tika izgudrota balstoties uz Itālijas eh, uzskaits principiem, un tas nebija pārāk tālu no Galtieri pilsētas Venecijā. Es to saku tāpēc, ka tā, šim jautājumam ir interesanti vēsturiski un kulturāli dimensija, bet arī tiem, kuri ir mācījušies ļoti garlaicīgos dubultu skaits principus. Dubultu skaites sasaista to, ko mēs dēvējam par reālo ekonomiku, ar finanšu ekonomiku. Tās ir arī galvenais mērķis es eh, saistītu nekavējošo ar eh, ilgtermiņu perspektīvu. Un tad, kad es izskatīju visus šos grozījumus, tad man palika iespējas, ka ar jaunu caurskatāmības līmeni, ko mēs varētu nosaukt par venēciešu logiem, kur jautājumi redzami un caurskatāmi, tad pāraugiem būtu vairāk iespēju redzēt, analizēt, ietekmēt, un arī tas piespiestu lēmē iestādes rīkoties tad, kad ir šāda nepieciešamība acīm redzamam, kā arī šie jautājumi tiktu saisti, piesaistīti tirgumu, jo, kā jau es sacīju, tad, kad bija runa par banku atrisinājumu direktīvu, viens no priekšrocībām bija tāda, ka tāda, kad investoram ir jābūt skaidrībai par to, ka pasākums nebūs riskants, tad tiek mobilizēti visai daudz uzraugu biznesa vidēm Es domāju, ka svarīgi ir tas, ka ja mums ir vairāk caurskatāmības tirzniecības biznesa segmentā, tad var redzēt tirzniecības paraugus. Un tad var redzēt arī venēciešu durvju principu un iespēju lēmēji iestādēm rīkoties. Nevis ar obligātu nodalīšanu, bet piešķirot rīkus kompetentām lēmēji iestādēm, taču balstoties ne tikai uz viņu zināšanām, bet uz sabiedrības zināšanām. Un tādā veidā mēs varētu stiprināt finanšu sistēmas robustumu, nespiežot uh, um, tirgus veidošanu ēnās ar mazāk noteikumiem un mazāk uzraudzību, bet risināt to nopietnā, pienācīgā veidā. Un tāds ir arī mans skatījums uz grozījumiem, kas varētu būt iespējams ceļš, kā panākt kompromisu. Paldies referentam. Protams, eh, mēs eh, dalām jūsu optimismu, ka mums izdosies rast kompromisus. Un eh, mēs vēlētos uzteikt arī Jukas Pačolī un dubultās atskaitīšanās principu, bet eh, par optimismu runājot, tad eh, par budžetu 8B būtu ļoti labi to pat darīt zinām arī bankām un tomēr. Šobrīd ar interesi uzklausīšu S&D ēnu referentu teikto. Paldies! Paldies Gunāram par ļoti labajiem ievadvārdiem, un es no sirds vēlētos, kaut es varētu dalīt jūsu optimistiskās idejas. Es tiešām justos atvieglots, ja jūs varētu 700 grozījumus kaut kādā veidā savienot kompromisos, pie tā ne tikai mūsu grupas iesniegtos, bet arī citu. Tomēr bažas man pastāv, jo domāju, ka pat pamatvērtējumā ir zināmas neprecizitātes. Pastāv arī e, atšķirīgi skatījumi, tāpēc e, mēs uzdevām jautājumu, vai mēs e, joprojām pieturamies pie tā paša principa, ka ir lielās bankas, kuras nekad nevar nobankrotēt. Es tomēr vēlētos pateikt, ka mums ir dažāds skatījums Vienā no mūsu organizētajām uzklausīšanām Čārls jau skaidri pateica, ka tā saucamā naudas iepludināšana bankās sistēmiskas krīzes gadījumos nedarbojas tā, kā mēs to vēlētos. Un pavisam nesen man izdevās uh, sadabūt uh, Hila, sa, Lorda Hila sagatavoto darba dokumentu, kurā runa iet par uh, tirgus situāciju. Uh, un eh, komisija uzskata, ka pēdējo divu desmitgažu laikā finanšu tirgus ir vadījušas eh, finanšu institūcijas pērkot parādus viena no otras un eh, nacionālo finanšu spēlētāju emi, e, emitētās parādu zīmes nopērk citas nacionālās institūcijas, un tāpēc ir izveidota ārkārtīgi spēcīga savstarpējā savietojumiem starp šiem visām bankām. Un e, šobrīd e, par spēlētājiem tiek piesaistīts arī nefinanciālās firmas Tas tā tad ir skatījums no komisijas puses un parāda to, cik lielā mērā viss ir savā starpā savērts. Mēs eh, nedrīkstam vairāk eh, pieturēties pie šīs eh, formulas pārāk liels vai pārāk liela finanšu organizācija, lai nobankrotētu. Es uzskatu, ka tas jau nav tikai teorētisks apsvērums, tas ir praktisks apsvērums, ka šobrīd uh, eksistē būtiskas atšķirības skatījumā, un arī analīze, manuprāt, balstās uz nepārliecinošiem arganu, argumentiem. Tātad eh, atšķirības skatījumā pastāv, un es domāju, ka vispirms vajadzētu vienkārši tās akceptēt, ka tās nav tikai teorētiskas. Tagad eh, jautājums par to, kurp tad mēs vēlamies redzēt finansu situāciju nonākam. Barņē priekšlikumu būtu vērts izskatīt, jo tas, manuprāt, ir pietiekami veiksmēs kompromiss starp Vikers un Volker skatījumu. Vikers skatījums, ka vajadzētu nodalīt mazās bankas no milzīgajām investīciju bankām, nodalīt šīs mazās no lielajām, un Volker skatījums savukārt ir ārkārtīgi sarežģīts Eh, un eh, ārkārtīgi strikts eh, komplicēto obligāciju pārdošanas aizliegums. Tātad mērķis šim sākotnējam barņē priekšlikumam bija sekojoši. Ņemot vērā tos labums, kādu šobrīd Eiropas un kontinentālā banku sistēma piedzīvo, vajadzētu tomēr raudzīties uz iespējamām tradicionālajām banku sistēmām, ka tās var turpināt pastāvēt. Un runa neiet par eh, to, kā attīstīsies eh, šīs eh, bankas, bet ko tad mēs darīsim ar šo jauno sistēmu? Vai mēs tā kā profilaktiski balstīsimies, vai arī balstīsimies arī uz citiem biznesiem, kur nodrošina adekvātus pakalpojumus? Un tas nav 01 lēmums, tas ir adekvāts lēmums. 30 lielākās bankas Eiropā tās izanalizējot, un tas mūsu komitejā ir izskanējis jau iepriekš, un tāpēc tagad atkārtošos, ir vairākas institūcijas un ir samērā liels institūcijas, kurām nav banku aizņēmums kopīgajam aktīvu summai 40% apmērā. Tāpēc eh, šo banku kompānijām piedāvātais kredīts nav pietiekami liels un viņu biznesa modelis nedarbojās tā, kā mēs to vēlamies redzēt. Un tas ir kontinentālās Eiropas banku modelis. Līdz ar to tās mēs tikai eh, daļai varam uzskatīt par lielām investīciju bankām. Un eh, tomēr, kā jau teicu iepriekš, mums vajadzētu par to uztraukties Jautājums joprojām nav atbildēts, un kā mēs to risināsim, praktiski arī nav skaidrs. Kā tad banka uzraudzītājs risinās šīs problēmas? Ir viena viegla un īsa atbilde, un tā ir tāda, ka SSM ir tiesības, ja tā jūt vajadzību, tad SSM ir iespējas diversificēt finanšu institūciju vajadzības. Līdz ar to, ja mēs uzskatām, ka šī īpašā problēma e, pārāk liela banka, lai bankrotētu, tā joprojām pastāv. Pēc tam tas nav tikai mans viedoklis, tas jau ir izskanējis iepriekš. Tātad, ja jūs vēlaties pilnīgu diskrētumu, tad e, ir iespējas to īstenot, bet e, man jau ir radies iespējas, ka mēs vēlamies doties tālāk. Kāpēc? tāpēc, ka šos principus ir ļoti grūti īstenot praksē. Iedomāsimies, ka jūs pats esat uzraudzītājs, un tad jums ir kaut kas jādara finanšu krīzes apsvar, ap, apstākļos. Iespējams, ka kāds jūs iesūdzēs tiesā, un ko tad tiesa lems, neviens to šobrīd nevar pateikt. Tāpēc mēs vēlamies izveidot tādu ļoti sarežģītu algoritmu. Ir nepieciešams arī nodrošināt eh, sliekšņus un griestus, Tāpēc e, šajos sliekšņos e, iestrādātais e, pierādījumu nastas prasīgums ir tik būtisks, un tas arī ir pirmais grozējums. Es domāju, ka mēs varētu doties pat vēl solīt tālāk un atgriezties pie lekāna priekšlikuma, apgalvojot, ka vajadzētu varbūt paredzēt arī otro slieksni, kurā šī atšķirība vairāk nebūs atšķirīga no uzraudzītāja paveiktā, bet gan notiks automātiski. Un tas jau nedaudz sasaucās arī ar padomus un Latvijas prezidentūras diskutēto tā saucamais e, luksaforu modelis. Tātad, ja mēs šo e, luksaforu modeli izmantojam, mums ir jābūt e, uzmanīgiem. Uh, jo pat gadījumā, ja būs sarkanā gaisma, tas tomēr ir katra autovadītāja kompetencē nolemt doties pāri krustojumam vai nē, tāpēc eh, mums tomēr ir jābūt uzmanīgiem izmantojot eh, šo luksafora gaismu un krāsu sistēmu. Tāpēc, eh, manuprāt, būtu jēgpilni, ja mēs tiešām to atrunātu. Otrs grozējums, pie kura vēlētos īsumā pakavēties. Šis otrs eh, grozējums ir saistīts ar šo sākotnējā priekšlikumā iestrādāto pārdošanas aizliegumu. Un eh, tas attiecās ne tikai uz alternatīvā investīcija fonda dalību, bet arī sviras mehānismus, kas ir iestrādāts šādā fondā. Un tas attiecās arī uz dokumentu, ko ir sagatavojusi kapitāla tirgus nodaļa. Un viņi apgalvo šajā dokumentā, ka e, banku sektorā to visu sakārtot un mēģināt sakārtot nav nekādas e, jēgas, ja gala beigās tas viss e, nonāk ēnu bankošanā. Uh, Tātad šī nodaļa jau nenoliedz, ka ēnu bankošana ir dažkārt noderīga, bet tomēr, ja svirs mehānisms tur darbojās pārāk spēcīgi, tad nezinu, vai tas ir labi. Un redzu, ka man atvēlētais laiks jau ir beidzies, tāpēc vēlētos pieminēt vēl trešo punktu. Jautājums par to, ko tad mēs darām, ja E, kāda finanšu iestāde darbojās vairāku jurisdikciju paspārnē. Piemēram, ASV šobrīd ļoti lielas divas Eiropas bankas ir e, pakļāvis izmeklēšanai, runiet par dividendēm, un vietējie operatori to ir pieprasījuši bet um, šīm bankām sadarbojoties un sastrādājoties ar ASV varas iestādēm arī būs jādara vairāk nekā, piemēram, sastrādājoties ar ASV, ar Eiropas Savienības. Un e, kāda būs e, praktisks risinājums šim vienas pieturas e, aģentūrai? Runājot par banku struktūrālajām reformām, mēs nedrīkstam raudzīties tikai un vienīgi no Vikers pret Volkers priekšlikums. Mums ir jāskatās arī uz tā saucamajiem vienas ieejas risinājumiem algoritmā un nevis daudz ieeju algoritmu. Un tas arī būtu tā kā trešais grozējuma kopums, kur tikko pieminēju, un ceru, ka mums vēl būs iespējas detalizētāk par to runāt nākamajā, nākamajās sarunu raundos. Paldies! Uh, no. paldies, ECR grupas vārdā Kamalkungs. Liels paldies! Un paraudzīsimies, vai man izdosies um, panākt nedaudz mieru divu iepriekš, divu to grupu vidū, kuras jau izteicās iepriekš. Eh, kas attiecas uz šo luksaforu, eh, tad, ja jūs runājat par luksaforu, mums vajadzētu saprast, ko mēs ar to domājam, ko mēs vēlamies aptvert. Mums ir jāraugās uz to, kā mēs sagatavojamies negaidītajam, jo varētu būt šāds negaidītais faktors. Tātad, ja mēs um, aizmirstam par visām nezālēm un pievēršamies uh, galvenajam, paraugoties uz grozījumiem, kurus es iesniedzu un iesniedzu arī citi kolēģi, tāpat kā kolēģi, pat ja es uh, vienmēr vados pēc principa, ka bankām ir jāļauj bankrotēt, man tomēr nepatīk, ka uh, nodokļu maksātāji. Uh, par to maksā. Un kas attiecas uz šo priekšlikumu? Es domāju, ka te visas politiskās saimas piekrīt vairākiem principiem, kas attiecas uz šo, šo šķērs subsidēšanu un uh, noguldījumu garantijas schēmām. Un arī uz, implici, uz šīm implicītajām subsīdijām. Mums ir jāpanāk tas, lai nodokļu maksātāji neuzņemto šo risku, un to paturot prātā es arī iesniedzu virkni grozījumu. Un es redzu arī, ka ar uh, Lamberta kungu un Demasija kungu un uh, Vaisakar kungu iesniegtajos grozījumos ir šī pati ideja, tāpēc jau, kā, kā es teicu, es domāju, ka mēs vairāk politisko grupu pārstāv piekrītam. Tālāk, kas attiecas uz uh, finanšu institūcijām, kas darbojas trešās uh, valstīs, ASV un Singapūrā, uh, šīs institūcijas jau šobrīd tiek uh, reglamentētas ar uh, noteiktiem standartiem, tāpēc nevajadzētu tās iekļaut vairāk kārt. Un mums nevajadzētu uh, te paredzēt jaunu metodi. Un ir jānodrošina arī tas, lai šis noregulējums neatiektos uz uh, apdrošināšanas uzņēmumiem. Un eh, šajā nolūkā es iesniedzu arī vairākus grozījumus, un es vēlētos arī um, detalizētāk runāt uh, par dažiem aspektiem, kas attiec uz šo proptradingu. Ja mēs paraugamies uz aizliegumu attiecībā uz šo uh, tirdzniecības veidu, tad jāsaka, mēs vairāk domājam par instrumentiem, nevis par darījumiem kā tādiem. Ja mēs domājam par pēdējiem pieciem gadiem eh, šajā komitejā un dažām direktīvām, par kurām mēs esam uh, diskutējuši, un IFMD, piemēram, ļoti daudz ko ir sagrozījis. Un komisija gal galā pēc tam secina, vai mēs kaut ko te sajaucām un mums būs labāks risinājums, bet mums vajadzētu paraudzīties, ja mēs tik tiešām izslēdzam dažus uh, fondus no šī aizlieguma. Mums vajadzētu tiešām būt piesardzīgiem. Un es domāju arī, ka mums ir nepieciešama lielāka fleksibilitāte lieliem uzņēmumiem un arī privātu, uzņēmumiem, privātu investoriem, kur apzinās risku un kas vēlētos uh, uzsvērt lielākus noguldījumus lielās uh, finanšu institūcijās, un mums ir jādomā par to, kā aizsargāt mazos noguldītājus. Tālāk, kas attiec uz izņēmumiem un atkāpēm, un es to nesaku tāpēc, ka esmu apvienotās karalists deputāts, bet saku to tāpēc, ka, ja kāda no dalībvalstīm ir ieviesus režīmu, kas ļauj risināt šīs problēmas, mums ir jābūt piesardzīgiem, lai mēs Mm, lai mēs eh, neapdraudētu šo eh, darbu un šos risinājumus, jo daži kolēģi jau teica, eh, ka viņiem patiktos, ka šis būtu tāds kā Eiropas Savienības līmeņa vikers priekšlikums, bet es tam arī neiebilstu, bet es vēlētos, lai tās dalībās, kuras jau ir ieviesušas pasākums, lai mēs neapdraudētu šos risinājumus, kas jau ir spēkā. Tātad, uh, Dažs grozījums iesniedz arī attiecībā uz šo aspektu. Un arī, lai nodrošinātu to, ka uh, mums būtu šāda robusta pieeja tajos gadījumos, kad dalībās ir gājušas tālāk. Nu, ir aspekti, par kuriem es arī detalizētāk nerunāšu, Tātad ir kādas trīs, četras jomas, par kurām esmu iesniedzis grozījums, un man grupa kopumā atbalsta uh, Hokmārka priekšlikumu. Es esmu varbūt radikālāks nekā uh, mana grupa, un man vienmēr ir bijuši vairāk principi, proti tas, ka nodokļu maksātāji nemaksā par banku glābšanu, un arī tas, ka bankām ir jāļauj bankrotēt. Kāpēc bankām vajadzētu būt savādākam nekā citā sektorā uh, darbojošais uzņēmumiem? Uh, Mums ir jāsagatavojas nākamai krīzei. Mums ir eh, jānodrošina tas, lai nodokļu maksātāji par to eh, nemaksātu un lai mums būtu pienācīgi grāmatvedības standārti. Paldies! Paldies! Tagad eh, goja vārdā Fabio de Masi. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs Silvija Gulāra Alda vārdā. Jā, paldies, Roberto. Uh, Es vispirms vēlējos pateikties Gunāram un eh, pārējiem ēnu referentiem, kas eh, īsteno milzīgas centienus strādājot pie šī dosjē. Es domāju, ka mēs varam panākt vienošanos. Kāpēc? Eh, to jau teica arī Kamāls un Jakobs. Es domāju, ka mēs visi šobrīd apzināmies, ka tas viss ir saistīts ar risku un ir nepieciešams, ir nepieciešams to visu uzraudzīt. Un mums ir jānovērš risks nodokļu maksātājiem, un šis uzraugs varētu spēlēt noteiktu lomu, protams, definējot šo lomu, bet ja mēs piekrītam principiem, nu, šis luksafor princips vai nē, eh, metriks vai nē, es domāju, ka tad viss pārējais ir otršķirīgi. Uh, Mums ir jāvienojas par to, vai mēs piekrītam šai idejai, ka mēs cenšamies minimalizēt risku un, uh, kā jau teica Eiropas centrālā banka savā atzinumā, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs vismaz Eirozonas valstīm, mums ir nepieciešama tāda pieeja, kas uh, vairāk pilnvaru dot uzraugam. Un te es vēlos atsaukties uz Jakob teikto. Es domāju, ka nav tā, ka visu vai neko. Ir iespējama arī um, pieeja izskatot katru gadījumu atsevišķi. Mēs varam skatīties gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi, un man šķiet, ka nu, šoreiz mums izdosies vienoties. Otrs punkts, kur Gunārs uzstāja savā ziņojumā, proti mums ir nepieciešams panākt uh, pareizo līdzsvaru starp aizsardzību pret risku, un no otras puses um, nevajadzētu um, aizkavēt ekonomikas finansēšanu Šobrīd ir jūtama ekonomiskā atveseļošanās pats sākums un ir ārkārtīgi svarīgi, lai savā kopējā pieejā mēs ņemtu vērā to, ka ir nepieciešams finansējums ekonomikai, un mums ir nepieciešams konkurētspējīgs banku sektors Eiropā, un mums ir nepieciešams arī saglabāt Eiropas suverenitāti. Es domāju, ka mēs um, nedomājam pietiekam daudz par šo jautājumu, proti, uh, kas tad galu galā būs, vai mums vēl būs Eiropas bankas, ko viņas darīs Un, teiksim, pēc 10-15 gadiem, kāda veida finanšu aktivitātes vēl uh, tiks īstenots Eiropā. Un, atsaucoties uz Saidu Kamalu teikto, es domāju, ka bankām ir nedaudz atšķirīga loma. Teiksim, ja mēs eh, paraugamies uz citiem uzņēmumiem, kas ražo iPhones vai uh, kurpes, finansēm ir cita loma nekā, teiksim, rūpniecības sektoram vai lauksaimniecības sektoram. To nevajadzētu uh, arī aizmirst. Un tāpēc es domāju, arī par to ir jāpadomā. Vēl viens punkts, kas man šķiet svarīgs, uh, tas arī jau izskanēja, proti ir nepieciešams uh, nodrošināt finanšu uh, tirgu, iekšējā tirgu, mēs pārāk dārgi maksājam par sadrumstalotību Mm, arī šī te home and host problēma, ko pieminēja Gunārs un arī citi, bet arī tas, ka dažas dalībvalsts ir pieņēmušas vienpusējas pasākumus un mēs nevaram nepanākt kompromisu šajā jautājumā, jo ja mums nebūs Eiropas noteikumi, mums būs sadrumstalotība, mums būs dalībvalsts, kas katra būs pieņēmusi savus noteikumus un zināmā mērā mēs Um, būsim um, veicinājuši tirgus uh, sadrumstalotību. Nu, tātad pavisam īsi, es domāju, ka daudz izteicās diezgan gari. Es domāju, ka mums ir jāvienojas par virkni principu, kas, manuprāt, ir uh, uz uh, sistēmu uh, balstīts risks. Mums ir nepieciešams uh, ļoti nopietnas ietvars, mums ir jāvēršas pret sadrumstalotību tirgu, mums ir nepieciešams ļoti plašs aptvērums, jo gal galā mēs nezinām, kāda veida aktivitātes varētu tikt attīstītas eh, nākotnē. Mums ir nepieciešama arī pārskatīšanas klauzula, jo mums ir jāpatur iespēja pārskatīt šos noteikumus. Mums ir jāņem vērā progress, izmaiņas, kas eh, tiek ieviestas arī eh, starptautiskā līmenī, arī kas attiec uz tilak. Ja mums izdosies vienoties par kopīgu perimetru, tad, protams, pēc tam būs diezgan sarežģīts diskusijas par uh, detalizētākiem jautājumiem, bet es domāju, ka mēs noteikti lielākais vairums grupu varam atbalstīt šo pieeju, mums ir vēlme virzīties uz priekšu. Un es nevēlētos, lai mūsu centieni izgāstos un gal galā komisija vai padomu izlemtu parlamentu vietā. Paldies! Paldies Silvijai! Es atvainojos par to, ka pieļāvu kļūdu un tagad uh, goju vārdā Fabio de Masi. Paldies priekšsēdētāji. Ikreiz, kad mēs runājam par banku sektoru, man ir tāda neizpratne, tīri no ideoloģiskā viedokļa, un es arī paskaidrošu, kāpēc. Jo tāpēc, ka es ieklausījos cienījās kolēģis Silvijas Gulārs teiktajā, nu, Es bieži vien esmu par nacionāliem čempioniem un par tirgus ekonomikas noteikumu aizstāvēšanu, bet tad, kad mēs runājam par banku sektoru, ir, ir it kā otrādi. Nu, jāsaka, kā itāls es vēl neesmu arī uh, izlēms, uh, cik svarīgs ir, cik svarīgi ir kopražošanas nozara un cik svarīgi ir finanšu nozara. Bet kas attiecas uz šo pārāk liels, lai um, bankrotētu vai um, pārāk iesaistīts, lai bankrotētu, ir viena nometne, kas ir par, par to, ka ja mēs pārāk regulējam, tad mēs uh, neļaujam ekonomikai atvesļoties un mēs līdz ar to saskarsimies ar problēmām tādām, ka mums nav pietiekami daudz likviditātes un tā tālāk un tā joprojām. Otra nometne atbalsta, ja mēs Eh, regulējam pārlieku, tad eh, parādās šī paralēlā ekonomika, eh, paralēlā, paralēlais banku sektors un mēs nevaram vērsties pret, mēs nevaram ķerties klāt tam, jo gal galā tas pārceļas uz ASV vai uz mēnesi vai nezinu kur citur. Tātad, ja godīgi, es neesmu sapratis nevienā no mūsu uzklausīšanām Eh, nesmu pamanījis nevienu argumentu par to, ka šī te finansēšana ekonomikai ir saistīta ar banku izmēru vai likviditāti vai tā tālāk vai tā joprojām. Es domāju, ka mums ir cita problēma, mums nav pietiekami daudz uh, pieprasījuma investīcijām. Uh, Es domāju, ka ja mēs e, domāsim pārāk liels, lai bankrotētu, vai pārāk iesaistīs, lai bankrotētu, tas eh, tikai eh, radīs papildus problēmas. Nu, tas bija tā, tāda filozofiska atkāpe. Tālāk, es domāju, ka mums ir eh, jānoslīpē mūsu mērķi, mums ir pienācīgi jāatrisina šis jautājums, kas saistīts ar pārāk lielu, lai bankrotētu, joprojām Eh, problēmas pastāv, nekas nav, daudz nav mainījies. Mums ir jānodala pamat uh, banku aktivitātes un pārējās aktivitātes. Un otrkārt, mums vajadzētu paplašināt aptvērumu, lai iekļaut visas bankas, kuras ir uh, saistīts ar sistēmisko risku, izņemot tās, kurām ir mazāk nekā 5% noguldījumu Un, protams, ka mēs vēramies, lai tiktu nošķirtas riskantākās bankas, mēs iet pat tālāk un teiktu, ka mums nav nepieciešama, eh, nepieciešama tāda kā holding struktūra. Mēs vēlamies mazāk pilnvaru uzraugiem, ja mēs nevēlamies, lai viņi gal galā tiktu iesūdzēti tiesā, jo, uh, vairāk, jo bankas iespējams apstrīdēs šos uzraugu lēmumus. Arī tās ir bažas, kas ir izskanējušas no ECB puses bieži vien. Un mēs domājam, jā, gal galā varbūt mums būs kompromiss par um, šo te luksaforu principu. Mums var būt daži izņēmumi Um, nošķiršana attiecībā uz kapitāla pārvaldību un likviditātes risku, bet pārāk, uzraud, pārāk liela uzraudzība varētu tikai apdraudēt situāciju, un to mēs nevēlamies. Un visbeidzot, mēs uzskatām, ka mums ir nepieciešams aizliegt pārliek spekulācijas. Mēs uzskatām, ka pārliek spekulācija ir aktivitāte, kas rada vai varētu radīt uh, nevajadzīgas um, svārstības un potenciāli negatīvi ietekmē reālu ekonomiku, un mēs ar prieku piedalīsimies turpmākajās diskusijās, un mēs tik tiešām sagaidām uh, atbildību uh, jo mēs zinām arī, kas notiek attiecībā uz valstu parādiem. Arī šeit Eiropas Savienībā mēs runājam par Grieķiju, mēs zinām, kas notiek tur, tāpēc, ka banku sektors tur nebija pietiekami noregulēts. Un tāpēc es aicinātu kolēģi šeit Eiropas parlamentā nekļūt pārlieku vājiem finanšu sektora priekšā, jo tas ir ļoti pašpārliecināts. Arī, ja mēs paraugamies, kā viņi vērš pie mums, un goja noteikti nemainīs savu nostāju un rīkosies nodokļu maksātāju interesēs. Paldies! Paldies, un tagad nākamais zaļo vārdā ir Filips Lambērs. Paldies! Es tikai gribēju pateikt, ka pēc Jākaba runāt ir pietiekami sare, sarežģīti, un eh, tomēr jau ievadvārdos parādījās tas, kas visiem ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc neatkārtošos. Ļoti būtiski ir saprast, ka kādas konkrētas bankas eh, noturīgums eh, nenozīmē, ka visa sistēma ir stabila. Un tiešām viss, ko mēs esam iek iekļāvuši BRD, un es strādāju pie šīs sistēmas sagatavošanas, tas var uh, varbūt eh, novērst sistēmisku krīzi un tomēr nevienmēr. Vēl ko vēlētos pateikt, gan investīcija bankas, gan arī tā saucamās mazās bankas, tām visām ir klienti. Nav jau tā, ka ja mums visiem ir e, zināma kāda maza jauka bankciņa, un tad ir tās lielās ļaunās investīcija bankas. Abiem šiem finanses sektoriem ir būtiski loma spēlējama. Un e, tas, ka mēs e, vēlamies izveidot uh, ekonomikas, kas eh, darbosies, šī doma ir laba, bet realitātē tas nedarbojās. Vienlaicīgi visas izmaksas salikt vienā katlā un šo kultūru izmantot arī nākotnē, īpaši, ja tas, eh, ja tam ir negatīvas sekas. Negatīvā ietekme uz kādu konkrētu investīciju kultūru uh, tiešām ir izrādījusies būtiska, jo e, būtisku risku uzņemties tagad neviena banka nevēlās. Negatīvās sekas e, visu mest pār vienu kārti ir lielas, un mums vajadzētu pašiem sev pajautāt, e, vai mēs vēlamies saglabāt šīs abas šaurās taciņas instrumentu izvēlē. Iespējams, ka vai varam izvēlēties šo luksuforu pieeju, bet jebkurā gadījumā noteikti vajadzētu izvēlēties ko tādu, kā pēc uh, konkrētas robežas pārkāpšanas mēs sakam nē. Ja investīcija bankas darbības ir eh, adekvātas, tad eh, šai investīcija bankai ir jābūt spējīgai izdzīvot bez subsīdijām. Bez subsīdijām vai tās dotu vai nu finansētāju bankas, vai arī tiešā veidā šīs subsīdijas nāk no nodokļu maksātājiem. No šāda skatījuma raugoties, jā, es esmu tirgus liberāls, un tā jau arī ir. Ja investīcija banka, kura aktīvi darbojas ekonomiskajās, ekonomiskajā tirgu, nav dzīvotspējīga, tad viņai tur nav jābūt. Tātad kopsavilkumā vēlējos pateikt, ka šīs prop trading bankas e, nav e, gatavas darboties kā citi uzņēmumi, un šeit piekrīt Jēkab teiktajam. Mums e, nav nekas iebilstams par to, ka kāda konkrēta institūcija vēlas pārdot kāda cita izveidotos riska produktus, Tātad tos tiešām varbūt ir izveidojis kāds cits, bet e, riskus tur garantē kāds cits nākamais par aptvērumu. Visām bankām, kuras tiek uzskatīts par sistēmiskām, e, pieturēsimies pie jau spēkā esošajām definīcijām. Tas jau ir lielā mērā atrunāts SSM gan Eiropā, gan arī Eirozonā, un ikvienā dalību valstī ir nepieciešams izmanto tās definīcijas, kas jau darbojās Eiropas Savienībā un arī OCF un GCF. Tas ir nepieciešams. Tā tad um, mums ir uh, nepieciešams pieturēties pie likumdošanā atrunātajiem ietveriem. Varbūt pāris vārdu par diskrētumu. Jā, būs, bet uh, tas jau noteikti būs ierobežotā daudzumā, un uh, Luksafora sistēma arī to noteiks. Tātad pārkāpjot zināmu robežu būs e, jāatspoguļo bez diskrētuma, bet e, tā saucamajā ēnu zonā vai dzeltenās gaismas zonā tad jau būs e, likumdošanas noteikti, noteiktais ietvars un zaļā gaisma tad pilnībā brīvībā. kādu diskrētumu tad būtu jāievēro un ko vajadzētu piemērot eh, uzraudzītājiem. Attiecības bieži vien starp eh, lielajām bankām un uzraudzītājiem ir eh, pietiekami ciešas, un, manuprāt, šīs ciešās attiecības nav veselīgas. Līdz ar to, ja mēs jau automātiski iestrādāsim pārāk lielu diskrētumu tādām finanšu iestādēm, kuras ir uh, ļoti tuvas saviem uzraudzītājiem, tad es domāju, ka mēs visi uzņemamies pārmēru risku un kam gan tas ir vajadzīgs. Atkal. Piemēri ir daudz, un es zinu, kad ir citi, kur apgalvo, esmu to dzirdējis vairāk kārt un arī pats vairāk kārt atkārtojis, ka Eirozonā lielajām bankām vajadzētu vairāk nodalīties un nebūtu savienotiem kā ar nabu saiti ar šiem uzraudzītājiem. To mēs redzam arī ECB darbībā. ECB e, visu laiku iestājās par lielo sistēmisko banku interesēm, pie tam ne tikai vienreiz. Tā tas ir visu laiku. Nevienu reizi nekad savā pastāvēšanā ECB nav pieņēmusi tādus lēmumus, kas nāktu par labu lielajām bankām. Tomēr ECB pietiekam bieži pieņēma ļoti smagus no dalību valstu viedokļa raugoties lēmumus. Tagad par šo prop trading. Tātad konkrētas institūcijas, protams, kuras piedalās šajā prop trading, bet arī kā tiek finansēts kredīts vai kā tas tiek <clears throat> garantēts. Un uh, Mēs vēlētos eh, piemērot izņēmumu šīm prop trading bankām, lai tās nodarbotos tikai ar valdību obligāciju īstenošanu. Tātad atkal, ko tad mēs definēsim kā tirgošanos konkrētai institūcijai, ja šī konkrētā institūcija ir izveidota tikai un vienīgi uh, liela riska banku buferēšanai. Šīm bankām regulāri būs jāpaskaidro, ko tās dara savus produktus tirgojot un kāds ir šo produktu risks. Tā tad eh, valdību obligācijas, ja tās ir garantētas, tad jau problēmas nav. Tomēr, ja bankas eh, pārdod šīs obligācijas, kurām eh, nav parādīti šo obligāciju riski, tad tas ir zināms e, tirzniecības e, nepilnīgums. Un tad kāda tad būs uzraudzītāja loma? Noteikti vajadzētu nošķirt e, adekvātu riska pārvaldību pašā bankā un visu pārējo. Un šis mans definētais vispārējais nedrīkst tikt akceptēts. Nākamais mums vajadzētu izveidot arī tā saucamo balto sarakstu, kādas aktivitātes dažādas iestādes drīkstētu veikt, un ja šajā sarakstā konkrētās finanšu institūcijas darbība nav uzskaitīta, tad to īstenot nedrīkst. Tātad vai nu mēs sākam ar melnā sarakstu veidošanu vai pelēkā sarakstu veidošanu, tas ir mūsu kompetencē, bet varbūt vajadzētu izveidot arī balto sarakstu. Vēl pāris vārdu par eh, Lielbritānijas izņēmumu. Es neesmu pats brits, bet eh, zinu, ka ja mēs eh, pa, paplašinātu vikars uz visu pārējo Eiropas Savienību, tad man tas patiktu. Man patikt arī vikanena ideja. Skaidrs jau, ka mēs nekad nenonāksim šādā paradīzē, un tomēr, ja mēs eh, kā alternatīvu izskatām komisijas priekšlikumu par izņēmumiem, tad eh, šis izņēmums nekad netiks piemērots kādai konkrētai valstī, bet gan kādai bankai kādai bankai, kura varēs izvairīties eh, no konkrētajā juridis, jurisdikcijā un režīmā strādāšanas, uh, bet um, tas jau nenozīmē, ka uh, banka pilnībā strādās beztiesīguma režīmā. Burtiski pāles vārdu Silvija. Pilnībā piekrīt tam, ka ir jāsaglabā iekšē tirgus integritāte un pilnībā saprotams bārs. Risks pastāv tāds, ka ja vienoties nevaram, tad mums būs vesels vērums nacionālo likumu, kuri paši e, fragmentāciju neradīs, bet to vairāk izcels, jo fragmentācija sākās ar eiro krīzi un zaļo grupas vārdā. Es e, gribu teikt, ka es atbalstu iekšējā tirgus integrit, e, integritāti un Britu priekšlikums ir visai. E, problemātisks. Mums ir jāstrādā visiem kopā, lai mēs varētu situāciju pārvaldīt. Tālāk e, par ekonomikas finansējumu. Varu piekrīt Fabio. Nav pierādījumu tam, kā lielās sistēmiskās bankas ir tikai ar nelielu aktīvu daudzumu iesaistītu reāli ekonomikā. Nav pierādījumu, kā šīs bankas ir labāk finansējušas reāli ekonomiku nekā mazumbankas. Empīriskais apliecinājums ir pretējs, ka tie banku uzņēmumi, kuriem ir reāla ekonomikas finansēšanas aktivitātes, tu krīzes laikā turpināja finansēt MVU, un tāpēc es nedomāju, es domāju, ka ja bankā bauda sabiedrības garantijas, var nodarboties tikai ar reālu ekonomiku, tad tā nenovirzīs daļu no savu bilances eh, tirgus aktivitātēm, kuru noderīgums reāli ekonomika ir diskutējams. Par banku suverenitāti esmu dzirdējis argumentus simtām reižu no franču bankas nozars puses, un šajā sakarā varu teikt, ka varbūt tirgus aktivitātēs mums ir pārāk liela sadrumstalotība, bet skaidrs ir tas, ka BNP Parībā lieta un Societe Generāla bankas e, varētu noturēties ar pašas, lai mums nestāsta to, ka viņu nodalīšana piespiestu e, radītu viņu izzušanu. Deutsche Bank jau ir Deutsche Bank par 80%. Domāju, ka šie argumenti uh, Eh, neiztur kritiku un visā pārējā. Mums ir jābūt gataviem strādāt konstruktīvi. Paldies, Filip. Nākošais runātājs Markuca. Grazie. Eh, innanzitutto una, una prima considerazione positiva. Ehm. Pirmkārt, pozitīvs novēroju, novērtējums. Vairāki grozījumi par šo dosiju ir iesniegti. Centrāli a questo, a questo provvedimento, quindi questo... Tas nozīmē, kā visas grupas piešķir lielu nozīmi šim jautājumam. Tas ir pozitīvs veistījums, kas varētu likt domāt, ka rezultāts būs pozitīvs. Katrā ziņā mērķis ir uzlabot Eiropas banku sistēmu taču es nevaru eh, būt tikpat optimistisks kā referents par kompromisu. Domāju, ka vairākos jautājumos mums ir pretējs dostājs eh, starp grupām. A lotta contro, contro il tempo un po' che, che stiamo facendo. Skaidrs, ka mēs varēsim strādāt, lai mm, E, panāktu kompromisu, tāpat arī parlaments e, e, nevar palikt sakrustotām rokām saskaroties ar, ar padomis un komisijas nostāju, taču mēģināt panākt kompromisu par katru cenu tomēr nenozīmē skriet vien atšķaidītu priekšlikumu, kas nebūs noderīgs nevienam beigās. Un tagad runāsim par grozījumiem. Domāju, ka jāsāk ar pamats nostādni tādu, ka ta, eh, finanšu sektoru ziņā, ka pirmkārt jāzina, ar ko ir darīšana. Šeit mēs runājam par tādām personām, organizācijām, kam nav nekādas morāls, kas ir gatavi manipulēt uh, manipulēt ar eh, procentiem, ar maiņas kursiem, Eh, mums bija darīšana ar eh, Swisslīgs, un izrādījās, kā banka, kas organizē eh, fiskālo izvairīšanos un veselu rindu citu pārkāpumu. Tātad, pirmkārt, mums ir jāzina, ar ko mums ir darīšana. Tālāk mums ir stingri jāpiedāvā stingrā likumdošana, kura nedod pārāk daudz interpretēšanas iespēju. Mums ir jāstrādā pie pamat elementiem šajā jomā. Kādi tad ir šie pamat e, e, elementi? To jūs uzzināsiet, e, lasot manus grozījumus. Tālāk, tu big to fail, ja pārāk liels, lai bankrotētu. Glābšana var funkcionēt tad, ja ir sistēmiska krīze. Mums ir jārīkojas pirms sistēmiskās krīzes. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tāda iestājas. BD ir jādarbojas e, pirms iestājas šāda sistēmiska krīze, un mums ir jāpanāk efektīvi uh, nosacījumi, lai varētu stāties pretī šādai situācijai. Tālāk, otrs būtisks punkts saiknes e, aizvien ciešākās, kādas ir starp lielajām bankām. Mūsdienu globalizētajā pasaulē neliels grūzdienas vienā banku grupā var uh, ietekmēt visu finanšu sistēmu. Arī šeit mums ir jādarbojas un ārkārtīgi būtiski tas ir, ja mēs vēlamies, lai Eiropas finanšu sistēma būtu veselīgāka un vairāk koncentrētos uz reālu ekonomiku. Treškārt. Un aicinu šo punktu koncentrēties, satvasināt iedarījumi Lielākā daļa no šiem atvasinātajiem produktiem ir toksiski un reālai ekonomikai tie nedod nekādu vērtību. Tās ir vienkārši spekulatīvas operācijas. Tālāk par regulas pielietojumu sfēru. Mēs iesniedzām grozījumus, lai šis apjoms tiktu paplaš, paplašināts un tiktu ņemtas vērā visas sistēmiskās bankas. Tālāk par noteikumiem. Mums ir jāparedz vienkārši, bet efektīvi elementi. Mums ir jābūt kritērijiem riska izmērīšanai diviem, trim, kas dotu iespēju noteikt, kādi ir vissvarīgākie riska faktori. Tā tad ir jāfik nosaka šie kritēriji un jā. Ja rīkojas, lai mēs nebūtu pārāk diskrēti pret nacionālajām lēmējstādēm, bet nedrīkstam pieļaut ko interešu konfliktus starp to, kurš kontrolē un kurš tiek kontrolēts. Mēs turklāt nesen par to pārliecinājāmies Itālijā. Ir līdz minimumam jāsamazina šīs uh, eh, pilnvars pēc saviem ieskatiem ikvienam noslēgumā vēlos teikt, ka mēs varēsim panākt kompromisu, taču šīm kompromisam ir jābūt ar savu jēgu. Paldies! Un pēc desmit minūtēm mēs varēsim pāriet pie sanāksmes otrās daļas un tagad došu vārdu deputātam Balcam. Paldies! Es īsumā varu mm, izteikties, lai atliktu arī komisijai vēl laiks un referentam. Es domāju, ka ņemot vērā daudzos grozījumus, ko esam saņēmuši, varam pieņemt, ka Hokmark ka kunga ziņojums ir teicams darbs, eh, izējas punkts darbam, bet eh, jāpadomā, kā mēs to turpināsim. Grozījumi ir skaidri parādījuši, ka mēs nepiekrītam diezgan daudz kam un mūsu nostājas vispār diezgan atšķīras. Es piekrītu referentam tam, ka jāpieiet eh, no riska puses šajā jautājumā un eh, problēma, ko mēs nevaram atrisināt, ir šis risinājuma mehānisms. Mēs koncentrējamies uz operatīvo pusi, nevis uz automātisku atdalīšanu, kā to piedāvā komisija. Mums vajadzētu palikt pie savas nostājas. Es tiešām šaubos, vai automātiska dalīšana dažādām darbībām, kā to e, grib daži kolēģi, vai tas tiešām būtu noderīgi. Dalīšana būtu tas pēdējais līdzeklis. Daudzas universālās bankas ir visai labi pārdzīvojuši krīzi un droši vien iet pareizā virzienā arī nākotnē, jo tās balsta arī Eiropas izaugsmas darba kārtība. Es brīnos, ka daži šeit vēlas lielāku investīciju izaugsmi, bet tāpat laikā grib sadalīt šīs universālās bankas un diez vai tas ir piemērot Eiropas bankām, ir jāspēj nodrošināt likviditāti visā savienībā, tas taisnība, bet tas arī nozīmē, ka bankām ir jāspēj sniegt likviditāti vienotajam tirgum, investīcijām. jo reizēm e, tiek piedāvāt līdzekļi caur vērtspapīriem. Viens e, svarīgs punkts, manuprāt, ir tās alternatīva investīcija fondi. Ja mēs gribam finansēt reālo ekonomiku, tad mums vajag arī piemērot tas investīcijas. Mēs esam jau noteikuši ietvaru alternatīviem investīciju fondiem direktīvās, diez vai mums vajadzētu atkāpties. Vajadzētu būt konsekventiem. Mani grozījumi, tajos es esmu apskatījis atsevišķas vācu bankus, bankas, kuras nelieto aizliegumus, un es domāju, ka tā ir pareizā pieeja. Es domāju, ka mūs vēl gaida liels darbs pie grozījumiem, bet es domāju, ka referents un anreferenti to noteikti paveiks. Un panāks labu kompromisu. Paldies. Paldies Balts kungam. Negribu budžeta komitejas kolēģis aizskavinēt, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija priecājas par referenta Hokmarka ziņojumu par un par grozījumiem. Gan ziņojums, gan grozījumi norāda uz labu pamatu turpmākām diskusijām un virzīšanai uz priekšu Tur ir ieviesti vairāki interesanti elementi, un kurus mēs arī diskusijās skarsim. Mēs arī uzskatām, tāpat kā deputāti, ka jā, jānodrošina pareizais līdzsvars starp riskiem par bankām, kuras ir pārāk liels, lai bankrotētu, un mēs nedrīkstam arī reālo ekonomiku kavēt. Uh, Komisija atbalsta Gulārs kundz ideju, ka ir patiešām iespējams atrast vienotu viedokli, kompromisu. E, mūs priecē arī tas, ka e, Latvijas prezidentūra padomē pūs kaut ko darīt, un es domāju, ka prezidentūras piedāvājums ir ļoti daudz sološs. Mēs paliekam deputātu uh, E, rīcībā, lai varētu panākt visiem pieņemumu kompromisu. Paldies komisijai. Un Hokmarka kungam vārds. Paldies. Paldies par jūsu komentāriem. Es e, esmu jau atzīmējis tātad par banku regulējumu. Visi it kā grib būt tirgus liberāļi. Un tas ir ļoti labi. Fabio un Filipam, es to varu te, Jakobs laikam vēl nav izlēmis pats. Bet es gribētu arī sacīt, tas ietekmē visu mūsu darbu. Mūsu tradicionālā ticība nu, tirgus ekonomikā mēs zinām vienu lietu mm, Tirgus ekonomika visu nevar atrisināt, jo ir vajadzīgas spēcīgas dalību valstis. Un es domāju, ka ir svarīgi saistīt šo lietu ar citām mūsu apsprietējām tēmām. Es jau teicu, ka Berlīna nav risinājums visam. Un reizēm es biju vienīgais, kurš pauda tādu viedokli, jo gandrīz vai viss pārējie eh, komitē teica, ka Berlīna viss paveiks. Un es teicu, atkārtojot jau to, ko Filips un Fabio teica. Es teicu, ka sistēmiskā krīzē nav runa par ekonomiku, par to, vai tā ir liela vai maza, bet mums bija jādomā par akciju īpašniekiem, kuriem bija riskanti parādi apmēram 8% Berlīnē, nu, tad var vērtēt, vai tā ir sistēmiska krīze. Bet BRD, vai mēs varam to uh, ignorēt? Un par uzraugiem, kad mēs redzam, un šī komiteja daudz runājusi par um, Eiropas uzraudzības līmeni, varbūt eh, eh, eh, mums vēl daudz ir jāstrādā. Jāpiedāvā uzraugiem vislabākie rīki. Ne tikai tas, kas būtu jādara, bet arī vajadzīga caurskatāmība, un tas arī ir rīks, lai viņi var pētīt problēmas un būtu sabiedriska caurskatāmība. Un es zinu, ka mums ir maz laika, es, eh, mums ir šis te sarunas par eksplicītām garantijām, bet mums jābūt pozitīvākiem. Daži kolēģi te saka, mēs neesam optimisti attiecībā uz kompromisiem, jo man ir savs viedoklis un man ir tiesības uz to. Nu, es jau vienmēr domāju, ka mani viedokļi pareizi citādi, jo tie nav mani viedokļi. Es centos uzsvērt iespējamo veidu, kā panākt kompromisu. Un eh, citi arī dara to pašu. Mēs gribam tādu likumdošanu, piemērot likumdošanu. Tad mums ir jāpieņem, ka varbūt, ka tam citam arī ir savs viedoklis, kuram viņš tic. Tāpēc es gribēju uzsvērt to, ka mums jāpaceļas virs šīm konkurējušām idejām, jāpanāk jauna Uh, pieeja. Varbūt uh, es uh, pa daudz jau aizēju, atkāpjos no tēmas, bet es gribētu, no EFD es dzirdēju, ka viņi negrib kompromisus. Jakobs teica, ka varētu kompromisus panākt. Mm, mm. Gal galā priekšādātāji Es arī esmu optimists. Kā jūs redzat, 15, 17.30 mēs esam tieši laikā. Lielas paldies, Gunār. Paldies, ka ievērojat laiku ierobežojumu. Diskusijas pierāda, ka viedokļi atšķiras un Balsojums notiks 23. martā komitejā un plenārā aprīlī. Es tikai atgādinu. Un tagad es e, gribu slēgt sanāksmes, šo sanāksmes daļu un aicinu budžeta komis, komitejas dalībniekus mums pievienoties. Oh,